you know kids, they only like pasta or rice. Colleagues, um, if you could take your seats, please. Kolēģi aicina visus ieņemt vietas, mums ir daudz runātāju un ierobežots laiks, tā ka tiešām sāksim darbu laicīgi. Pirmā lieta, ko gribētu norādīt. Varbūt jūs visi varētu ieņemt eh, vietas zāles priekšpusē. Kā jūs redzat, telpa ļoti liela, tāpēc tiešām aicinu visus sēsties tuvāk galvenajam galdam. Kad es šādas lietas saku, tad visi mazliet nopīstas no telpas izmēra, bet tik tiešām aicinu visus nākt tuvāk. Un cilvēki mums pievienosies arī sanāksmes laikā, tā kā tiešām aicinu visus nākt tuvāk. Izņemot tās vietas, kas ir rezervētas deputātiem. Paldies! So, colleagues, a warm welcome. Sveicu jūs visus šajā uzklausīšanā. Ļoti būtiska uzklausīšana par eh, pilsoņtiesībām pēc Brexit. Mums ir prieks uzņemt jūs, arī runātājus un ekspertus, protams, parlamenta deputātus. Un jo īpaši prieks redzēt dažādas organizācijas šai zālē. Pagājušā gada maijā uh, Mēs jau runājām par šo lietu un kombinējām uh, vairāk komiteju dokumentus, apvienojām spēkus, un, manuprāt, tā bija ļoti noderīga uzklausīšana. Piedalījās arī konstitucionālo lietu komiteja. Nu, lūk, un tur tika jau minēti vairāki būtiski jautājumi, kuru attīstību mēs tagad varam vērot uh, šķiršanās sarunu laikā. Nu, esam tikuši līdz šī procesa noslēgumam, bet, eh, kā jau visi šai zālē zina, ne par ko neesam vienojušies, kamēr neesam vienojušies par visu. Un, lai gan esam eh, šo to panākuši, šo te šķiršanās sarunu laikā, Brexit sarunās, uh, Goķierī kungs, kurš piedalījās Brexita vadības grupā, bija viens no galvenajiem locekļiem, un arī daži mēs, kā komiteja vadītāji, esam sasnieguši zināmas rezultātus, bet zinām, ka vēl daudz kas ir darāms un sasniedzams laika posmā līdz Brexita faktiskajam datumam. Kā jau arī šorīt dzirdējām, kā mums tika atgādināts, pārējais periods arī ir gaidāms. Es domāju, ka šīs visas lietas izskanēs arī šajā sanāksmē. Līdz šīs uzklausīšanas beigām mēs eh, vēlētos saprast, eh, ko tad tieši mēs esam panākuši šķiršanās eh, sarunas sadaļas laikā. Un kas vēl ir jāizdara? Kas ir jāpanāk līdz Brexit datumam? ko mums ir jācenšas popularizēt arī plašākā sabiedrībā. Vairākas organizācijas, kas arī šodien uzstāsies, jau ļoti labi to ir darījušas. Un es gribu tiešām teikt paldies organizācijām, kas ir veikušas lielisku darbu. Un, nu, protams, šīs organizācijas varēs arī mūs visus vēlāk uzrunāt. Un arī eksperti ir aktīvi līdzdarbojušies šajās intensīvajās un neparastajās debatēs. ievadaļā un došu vārdu kolēģim no nodarbinātības komitejas um, Maritai Auskokai. Nu, paskaidrošu, viņa nav tikai nodarbinātības komitejas vadītāja, viņa piedalījās arī Brexit vadības grupā. Tie no jums, kas nezinu, kas tas ir. Tā bija parlamenta struktūra sarunās. Kopš pēdējās uzklausīšanas maijā Jāsaka liels paldies arī Giemferhofstādam, Robertai un citiem, kas piedalījās šajā grupā un deva savu ieguldījumu. Un Roberto Koķērī mēs arī drīz uzklausīsim. Arī Māritam bija būtiska daļa no šīs grupas. Tika risināts ļoti būtiskais sociālās dimensijas jautājums. Nu, tāpēc es lūkšu Māritu sniegt mums īsu ievadu nodarbinātības komitejas vārdā. Uh, Paldies, Klod! Kā jūs jau būsiet sapratuši, šī nav pirmā kopīgā uzklausīšana, ko noturam par Eiropu pēc Brexit. Un par pilsoņu tiesībām pēc Brexit. Bija uzklausīšana pagājušajā maijā, tā bija ļoti noderīga mums, kā parlamentāriešiem. Un tas bija tieši aicinājums deputātiem cieši sekot sarunām starp Eiropas komisiju no Eiropas Savienības puses un apvienoto karalisti. Aicinājums aizstāvēt miljoniem pilsoņu tiesības. Un to mēs arī esam darījuši, un es domāju, ka Eiropas Savienības iedzīvotāju balss, tātad parasti strādājoši cilvēki, domājam, ka viņu balss ir dzirdēta. Īpaši jau tajos jautājumos, kas ir arī manas komitejas kompetencē, proti pierobežas eh, strādājošo tiesības tiks aizsargātas. Un arī sociālās uh, apdrošināšanas sistēmas uh, pabalsti. Tas arī ir mūsu komitejas pārziņā. Uh, komiteju sauc Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja. Tas nozīmē, ka mums ir daudz ļoti sarežģītu, bet ārkārtīgi būtisku Brexit jautājumu mūsu darba kārtībā. Nu, lūk, nu, un kā Nodarbinātības komitejas vadītājas eh, esmu ļoti priecīga par šo otro uzklausīšanu. Konstatēsim, kāda ir situācija. Uh, kopā ar ekspertiem un pilsoniskās sabiedrības organizācijām un pārunāsim jautājumus, kas vēl nav atrisināti. Šos jautājumus mēs gribam risināt iespējami efektīvi mūsu ambīcijas ir vērstas vienā virzienā, proti darīt lietas, kas nāk par labu iedzīvotājiem, strādājošajiem. Arī apvienotajā karalistē. Un darīsim, ko varēsim, lai sasniegtu labus rezultātus. Paldies, ka esat ieradušies šodien, un es ar nepacietību gaidu arī jūsu uzstāšanos. Pirms vēršos pie Gluķerīkunga jautājums, vai Spinelīkundze vēlas ko sacīt konstitucionālo lietu komitejas vārtā? Danutas Hubners vārtā, kur nevarēja ierasties. Paldies visiem klātesošajiem. Zināmā mērā es paužu personīgu viedokli, ne AFCO vispārējo nostāju. Par spīti progresam vēl ar vienu esam tālu no tiesiskās skaidrības, lai pilnībā aizsargātu visas Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās tiesības. Es eh, gan bez optimisma ceru, ka varēsim uzsākt tādu gaišu eh, posmu sarunās un panākt būtiskus skaidrojumus arī padomis vadlīnijās. Uh, Eiropas Savienības iedzīvotāji, kas pārējais periods laikā ir būs pārcēlušies uz apvienoto karalisti, viņiem ir jābauda tās pašas priekšrocības. Diemžēl Tereza Mēja jau šādu nostāju ir noraidījusi. Un es atzinīgi vērtēju Barnjē kunga teikto. Pietiekams progress nenozīmē pilnīgu progresu. Man žēl, ka cilvēku tiesības nav ietvertas to jautājumu skaitā, kas vēl palikuši neatrisināti. Barņē runā un arī vadlīnijās, nu, sanāk tā, ka šis jautājums jau būtu atrisināts. Tādas ir tās manas bažas. Jautājums šajā sarunu stadijā tiks novīdīts maliņā abas puses ir paudušas skaidru apņemšanos sākumā, proti, ka nekas nemainīsies miljoniem iedzīvotāju dzīvēs eh, krasi. Nu, tas tagad ir kopīgs ziņojums eh, un kopīga izpratne, bet tur netiek atspoguļot šāds progress. Par spīti parlamenta pēdējai rezolūcijai vēl ar vienu ir neatrisināti jautājumi kas jānokārto. Es tos minēju tikai īsumā, un es esmu pārliecināta, ka runātāji tiem pieskarsies detalizētāk. Eiropas Savienības iedzīvotāju partneru nākotne, tāpat arī statusa jautājumi, Eiropas Savienības tiesas nolēmumu saistošais raksturs, turpmāk apvienotās karalistas pilsoņu brīva pārvietošanās un uh, saistību īstenošana īrijas jautājumā. Lūk, tā ir tikai daļa, kaut arī, protams, būtiska no neatrisinātajiem jautājumiem, un uh, vairāk būtu jādara, lai izveidotu visaptvarošu vienošanos. Nu, piemēram, es aicinu jūs pievērst uzmanību 58. punktam kopīgajā tehniskajā dokumentā. Uh, Tur ir runa par eh, jautājumiem, ko Eiropas komisija uzskata par ārpus stāvošiem Eiropas Savienības mandātā pirmajā sarunu daļā. Es domāju, ka tie arī ir būtiski elementi, lai iedzīvotāji ja varētu pilnībā baudīt Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās tiesības gribu atgādināt, ko Lordu palāta ir norādījusi savā ziņojumā par Brexitu un eh, iedzīvotāju tiesībām. Viņuprāt, iedzīvotāju tiesības ir nešķiramas, tās ir skatāmas kopumā, un tās ļaus eh, iedzīvotājiem dzīvot, strādāt, mācīties, dibināt ģimeni citā Eiropas Savienības dalību valstī. Ja kāda tiek eh, likvidēta no tiesībām, tas ietekmē visu tiesību kopumu. Uh, Lūk, šie ir tie jautājumi, kas tiks plaši pārunāt uzklausīšanas gaitā. Mums ir jāizvairās no tiesību mazināšanas. Nesenā komisijas atvērtība tam, ka iespējams 27. Eiropas Savienības dalībvalstīs tiktu iedibināta tāda procedūra, kas ir līdzīga Lielbritānijas procedūrām tas ir satraucoši, un tas iet pretrunā Eiropas Savienības tiesību aktiem. Mums ir jāizvairās no jebkādām atsaucēm uz eh, iepriekš izdarītām izvēlēm. Eiropas Savienības pilsonība izraut no ļoti precīziem noteikumiem, nevis no kaut kādām nejaušām izvēlēm dzīves gaitā. Uh, Tas viss ir balstīts uz leģitīmām gaidām iedzīvotājos, ka šīs tiesības tiks aizsargātas atbilstoši. Vispēcot gribu vērst jūsu uzmanību uz to, ka pastāv tāda iespēja, ka netiks panākta vienošanās. Uh, spriežot pēc mējas kundzes reakcijas uz padomas vadlīnijām, man jāprāto varbūt, ka mums jābūt gataviem arī šādam scenārijam un vajadzētu nodrošināt vismaz eh, zināmu vienošanos par iedzīvotāju tiesībām un Ziemeļīrijas jautājumu. Paldies, Bārbara! Danuta Hūpnera arī ir eh, dalībniece Brexit vadības komitejā. Kolēģi! Ir skaidrs, ka Eiropas parlamenta deputāti ir uzmanīgi klausījušajos iedzīvotāju tiesību aizstāvjos. Daži no šiem deputātiem ir arī šeit zālē. Es jau minēju vairākas organizācijas, to, tās mēs arī uzklausīsim, piemēram, British in Europe, New Europeans un citas. Tika pieņemta rezolūcija oktobrī un arī individuālie kontakti, ko deputāti ir dibinājuši ar iedzīvotājiem, ir jāņem vērā. M mm, ir atvainošanās no Cecīlijas Vikstromas. Viņa ir lūgusi man minēt pētīciju komi lūgumrakstu komitejas lomu. Būs arī prezentācija pirmajā panelī no lūgumrakstu komitejas To sniegs Faventas kundze. Nu, mm, Cecilija atvainojas par to, ka nevar būt uh, kopā ar mums šodien. Šodienas uzklausīšanas nolūks, protams, ir uzklausīt arī deputātus. Un šāda kopīga uzklausīšana būs iespēja turpināt diskusijas. Mēs gribam dzirdēt, uh, kas tad ir noticis Brexit vadības grupā, kādi ir rezultāti, kas vēl ir darāms. Lūk, tas ir viss tas, ko dzirdēsim. Uh, ievadvārdos, ko teiks um, Brexit vadības grupas pārstāvji. Uh, sliktās ziņas ir tādas, ka, nu, varbūt, ja es izskatos satraucies, tas ir tāpēc, ka Gijs Verhofstāts ir nācis klajā ar tādu force majeure atvainošanos. Ja jūs uh, pazīstat Giju, tad zināt, ka nekas viņu neaturētu šeit uzstāties ar pusstundu vai pat 40 minūšu garu runu. Uh, Nu, mana galvenā problēma bija, ka tad es viņu apturēšu un kā. Tas nebija jautājums par to, vai viņš vispār atnāks. Nu, lūk, un tā ir diezgan liela problēma. Bet, nu, tie ir apstākļi ārpus viņa kontrolas. Es ceru, ka jūs viņu atvainosiet. Gīs, diemžēl, nevarēja ierasties. Ja viņš kaut kādā brīdī tomēr parādītos durvīs sanāksmes laikā, es esmu pārliecināts, ka mēs ļausim viņam izteikties. Uh, bet nu, viņš ir saskāries ar uh, problēmām, kas ir ārpus viņa kontrolas, tiemžēl, kas viņu attur no nu, ierašanās šeit. Bet, nu, tikko, un ja viņš atnāks, ļausim viņam izteikties. Viens no vismagāk mm, strādājošajiem Brexit vadības grupas locekļiem ir kopā ar mums, un, manuprāt, viņš ir nonācis arī pie konkrētiem secinājumiem un panācis arī labus rezultātus, īpaši ģimenes jautājumos. Uh, Tas ir eh, ekonomisko lietu komitejas vadītājs Roberto Koķēri, droši vien viens no aktīvākajiem Brexit vadības grupas dalībniekiem un eh, viens no aktīvākajiem deputātiem. Viņš gan ir ļoti pieticīgs, eh, runājot par saviem sasniegumiem. Nu, lūk, Roberto, iespēja tev paust ievadvārdus par to, kas ir panākts šķiršanās sarunu gaitā un kam tad jānotiek turpmāk. Paldies, Klod, par taviem laipniem vārdiem. Paldies Lībe, Empul, Pētī un AFKO komitejām par to, ka ir organizēta šī uzklausīšana. Šī ir lieliska izdevība izvērtēt situāciju, saprast, ko kopā esam panākuši. Un saprast, kas vēl ir jādara cīņā, kas vēl nav beigusies. Tie ir tiešām būtiski jautājumi, kas vēl palikuši neatrisināti. Kā jūs zināt, ne tikai Brexit grupa, bet viss Eiropas parlaments kopumā pa ir padarījis iedzīvotāju tiesības par prioritāti. Un es domāju, ka mums ir jārīkojas saskaņā ar šo prioritāti. Ne tikai mūsu rezolūcijās, uh, bet arī konkrētās darbībās sarunu gaitā mēs esam skaidri norādījuši, ka mēs nevarētu pieņemt tādu vienošanos, kas nebūtu apmierinoši, ja runa ir par iedzīvotāju tiesību aizstāvību. Mērķis bija un ir ļoti ambiciozs. Mēs vēlamies, lai tiktu pilnībā aizsargātas iedzīvotāju tiesības. Ir tāds tehnisks termins, uh, grandfathering. Lūk, tas ir attiecināms uz visām sociālajām un uh, juridiskajām tiesībām, kādas iedzīvotājiem ir. Tās ir uh, jāaizsargā. Ļoti ambiciozs mērķis. Esam uh, sākuši ar dokumentu, ko piedāvāja apvienotā karaliste, un tas bija ļoti attālināts no mūsu mērķa. Uh, esam bijuši apņēmības pilni un ļoti stingri savā nostājā, un tāpat arī komisija un dalībvalstis. Mēs neesam darbojušies vieni, protams. Mēs jau īpaši esam virzījuši iedzīvotāju tiesību jautājumu, un es gribu teikt paldies eh, iedzīvotāju pilsoniskās sabiedrības organizācijām, eh, piemēram, eh, The Three Million, British in Europe, New Europeans. Uh, Jūs varbūt pat nezināt, cik izšķirīga ir bijusi jūsu loma virzot mūs un mudinot mūs un uh, ļaujot mums izjust jūsu uzraudzību un izdarīto spiedienu. Un visi kolēģi visās komitejās, uh, kas ir bijušas iesaistītas sarunās, to ir ņēmuši vērā. Ir skaidrs, ka sarunās jau nepiedalās tikai Brexit vadības grupa, bet gan viss parlaments kopumā, protams, jo īpaši jau attiecīgās komitejas, Lība komiteja ir bijusi ārkārtīgi izšķiroša, tāpat kā arī citas. Tā ka, nu, cik es saprotu no saviem draugiem apvienotajā karalistē, kurš darbojas šeit parlamentā, nu, mums eh, šķiet ir gājis labāk. Uh, nekā apvienotās karalistas parlamentam. Brexit vadības grupai ir izdevies ne tikai nākt klajā ar deklarāciju un uzklausīt uh, sarunvedēju nostājas, bet arī ļoti konkrēti un nopietni iesaistīties tajos brīžos, kad tika risināti strīdīgie jautājumi. Mums ir izdevies iejaukties, izteikties, paust nostāju. Uh, un sekot dažādajiem sarunu posmiem. Tā kā es domāju, ka tas ir bijis tiešām lielisks parlamenta iesaistas modelis tik būtiskās sarunās. Rezultāti, ko līdz šim esam panākuši, Nu, tie varbūt ir pietiekami, bet tie noteikti nav izcili, kā jau teica arī Bārbara. Nē, esam pilnībā apmierināti, vēl arvien ir daudz neatrisinātu jautājumu, gan, ja runa ir par konsekventu īstenošanu tam, kas ir rakstīts kopīgajā ziņojumā, gan arī trūkstošo jautājumu pievienošanu sarakstam. Nu, lūk, tas ir jāpasaka pilnīgi skaidri, mēs neko vēl nesvinam. Es esmu dzirdējis arī propagandu, kas nāk no citām pusēm. Lūk, ka mūsu ierosinājums ir bijis šos jautājumus novirzīt malā. Nu, absolūti nē, gluži pretēji. Uh, Nesam vēl ceļa galā, bet daudz ko esam panākuši. Mēs esam panākuši to, ka tiek ietverti ne tikai visi iedzīvotāji, bet pateicoties parlamentam arī ģimenes locekļi un potenciālie bērni. Tā kā aptvērums ir ļoti plašs, varbūt ne tik plašs, kā mēs būtu vēlējušies, bet pietuvināts. Un arī saturs nav kaut kas līdzīgs tiesībām, kas definēts ES tiesību aktos, bet gan runa ir par tieši tādām tiesībām, kādas tās ir noteikts Eiropas Savienības tiesību aktos un kā to interpretē arī Eiropas Savienības tiesa. Un tam būs tieša ietekme. Nu, tas būs tā kā 70. 72. gada kopienas akts iekļauts vienošanās saturā. Un ja nacionālajie tiesību akti atkāptos, uh, no noteiktā, nu, tas vairāk attiec uz apvienoto karalisti, jo mums Eiropas Savienībā jau ir Eiropas Savienības tiesība akti. Lūk, ja viņu nacionālajie tiesība akti atkāptos no tā, kas ir skaidri noteikts direktīvās, regulās, tiesu praksē, nu, tad tas nebūtu kas likumīgs un atzīstams. Mēs runājam par uh, Eiropas Savienības tiesību aktu tiešu ietekmi un Eiropas Savienības tiesību aktos noteiktās tiesības – Ar to mēs saprotam tiesības, kas ir noteiktas uh, ES tiesību aktos un Eiropas Savienības tiesas judikatūrā. Un Eiropas Savienības tiesas tiesu prakse ir daļa no šīm te būtiskajām tiesībām. Ir gan arī zināms derīguma termiņš turpmākiem tiesas nolēmumiem, bet līdz šim pieņemtie nolēmumi, nu, tie ir jāievēro mūžam. Lūk, tā kā esam ietvēruši visu tiesību kopumu, tostarp arī sociālās tiesības, kas sākotnēji tur neparādījās. Mēs izdarījām spiedienu, aktīvi darbojāmies. Nu, lūk, tad bija mēģinājumi atkāpties, ka varbūt kaut ko varētu apspriest beigās, bet nē, kaut galā ir ietverts viss. Nu, un tas, kas trūks, to mēs ļoti labi zinām. Uh, bērni, kas dzimst nākotnē, tā ir bijuši tiešām parlamenta cīņa. Nu, un tagad mums ir eh, jārunā arī par uh, cilvēkiem, kas nākotnē kļūst par vecākiem. Lūk, tas ir vēl ar vienu atvērts jautājums, un mēs turpināsim par to cīnīties. Rezumējot, ir jāizdara divas lietas. Pirmkārt, ir skaidri jāpārliecinās, ka Vienošanās tekstā būs pilnībā atspoguļots tas, kas parādās kopīgajā ziņojumā un tehniskajā dokumentā. Mhm, gaidām vēl ar vienu tekstu, pie tā tiek strādāts, un mēs ārkārtīgi rūpīgi katru rindiņu, katru vārdu un uh, katru pieturzīmi izpētīsim. Un, ja kaut kur būs atkāpes no tā, kas ir kopīgajā ziņojumā, nu tad celsim trauksmi. Tas ir ārkārtīgi būtiski, tāpēc, ka ir dažas jomas, Nu, mums varbūt ir pietiekams granularitātes līmenis, un tas ir secīgās pieejas rezultāts, jo citādi mēs vēl ar vienu kultos pa tumsu, un mums nebūtu nekā konkrēta, bet tagad mēs esam tomēr nodrošinājuši diezgan konkrētu rezultātu. Iepriekšējā rezolūcijā mēs norādījām, ka vēlamies, lai izstāšanās vienošanās teksts tiktu izstrādāts jau tagad, vēl pirms mēs ķeramies pie pēdējās sarunas stadijām. Mēs gribam redzēt uh, pantus un punktus un visu to, kas būs juridiski saistošs, lai saprastu, vai te tiešām ir pareizi atspoguļot šis te tiešās ietekmes mehānismus, vai viss ir tā, kā mēs esam iecerējuši. Un vai Eiropas Savienības uh, nolēmumi tiek traktēti tieši tā, kā tam jābūt. Uh, Nu, pie administratīvās procedūras vēl atgriezīsimies. Nu, tātad izvēlē vienmēr ir jābūt par labu pieteicējam. Nu, un arī lietu skaits būtu jānoskaidro sīkāk. Nu, lūk, un pie tā mēs ķersimies pavisam drīz. Uh, jo, kā jau teicu, darbs pie teksta norit, un cerams, ka tas drīz vien arī tiks pabeigts, uh, un varēsim panākt visu nepieciešamo. Protams, mēs arī um, pārbaudīsim, kas jums par to sakāms, un līdz uh, vienošanās noslēgšanai mums ir jācenšas panākt arī papildu jautājumi. Tā skaitā, protams, ne tikai tas, ko es tikko minēju, proti mm, iedzīvotāju partneri nākotnē, bet arī nu, ne tikai izstāšanās vienošanās kontekstā, bet kopumā jāiedibina mehānisms šīs vienošanās eh, administratīvai iztenošanai. Uh, Proti, ka tik tiešām administratīvai procedūrai jābūt vienkāršai, lietotājiem draudzīgai, skaidrai, piemērotai kontekstam, nu, un tas nozīmē ļoti daudzas lietas, konkrēti praksē runājot. Ja mēs skatāmies uz 17c pantu, tur ir teikts, nu, jūs iesniedzat pieteikumu, lūk, saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem ir jābūt šādam pieteikumam, nu, faktiski deklarācijai. Uh, Nu, no kā tad jūs to visu īstenojat? Ja kaut kas nav kārtībā, tad ir jābūt iespējām veikt korekcijas. Nu, un tam ir deklaratīvs raksturs, tā kā viss vienmēr spēlē par labu pieteikumu iesniedzējiem. Lūk, jautājums ir, kā mēs konkrēti definēsim šo procedūru. Un jums ir divi gadi savu pieteikumu sagatavošanai, un ja tas eh, pārklājas ar pārējais periodu, kā tad tas miedarbojas? Jebkurā ja gadījumā mums ir jānodrošina, lai tiktu ietverts viss šajos te divos gados, kas ir atvēlēti pieteikuma iesniegšanai. Un vēl kāds būtisks jautājums. Šai te neatkarīgajai iestādēji ir jāspēj rīkoties iedzīvotāju vārdā, vēršoties Nacionālajā tiesā lūdzot arī Eiropas Savienības tiesas atzinumu. Un tā, ka ne tikai iedzīvotāji var vērsties tiesā, bet eh, viņiem ir neatkarīgas iestādes atbalsts, kurai būtu jābūt tiesībām vērsties tiesā. Nu, tas ir eh, tā vispārīgi aprakstīts, mēs gribam saprast, kā tas reāli darbosies. Tā parasti ir komisijas loma, jo taisnība tam, ko teica mūsu sarunu partneri, ka, lūk, ir jābūt eh, iespējai vērsties tiesā. Nu, Eiropas Savienībā jau ir liecīgi, ka kolēģi tiesneši ir tie, kas lemj, bet mums ir arī komisija. Nu, labi, ir apvienotajā karalistē tā nevar būt komisija, bet tad vajag citu struktūru, kas ir neatkarīga no valdības, kas pārstāv iedzīvotājus. Nu, un tad tā varētu pārstāvēt iedzīvotāju intereses un, ja nepieciešams, vērsties arī Eiropas Savienības tiesā. Lūk, jautājums ir, kā to visu atspoguļot vienošanās tekstā un uh, kā to īstenot praksē. Nu, un tad vēl divas lietas, kas ir būtiskas. Mēs atbalstām brīvu pārvietošanos 27 Savienības dalību valstīs, Eiropas Savienības pilsoņiem Tā šobrīd nav gluži komisijas nostāja, bet parlaments vienmēr ir skaidri izteicies par šo lietu, un mēs turpināsim tādā pašā garā. Un visbeidzot, ja pārēja būs kā status quo pagarinājums, nu tad, tad gan arī viss tiks gluži vienkārši pagarināts kā līdz šim, kā ierasts, uh, Tagad tiek runāts par 20. Eh, gada beigām, varbūt tas būs 20. gada decembris, varbūt nedaudz vēlāk, bet nu labi, tagad varbūt nerunāsim par konkrētu datumu, bet gan par konceptu kā tādu. Viss ir jāpagarina. Nu, protams, arī brīvu pārvietošanās. Un arī datums, kas ir sasaistīts ar visiem šiem noteikumiem, tas arī ir atbilstoši jāpārceļ. Eh, šodien mums ir arī tieši Terēzes Mejas deklarācija. Viņu valdības nostāja nav gluži tāda. Lūk, tā kā vēl viens jautājums, par ko diskutēt. Tur parlamenta nostāja būs ārkārtīgi skaidra, konsekventa un atbilstoša tam, ko mēs esam eh, pauduši mūsu iecerētajā risinājumā. Un tam, kas parādās arī vadlīnijās, ko ir pieņēmusi padome par pārēju mēs bijām to starpā, kas lūdza Barņēn likt šo punktu vadlīnijās. Lūk, ir nepieciešama pārēja, iedzīvotāji ir daļa no šīs te pārējas, un status quo ietver arī iedzīvotāju tiesības un tiek atbilstoši pagarināts. Lūk, tagad tā ir ne tikai parlamenta, bet visas savienības nostāja. Tā ir pieņemta sarunu vadlīnijās vienprātīgi padomē Nu, tagad ir sarkanās līnijas jau iedibinātas. Nu, tā ir vēl viena lieta, kur mēs būsim ārkārtīgi prasīgi turpmākajos soļos. Nu, lūk. Es domāju, ka manis teiktais skaidri parāda, ka mums ir pamats būt lepniem par sasniegto Un dažreiz mani kritizē, jo, protams, ka vienmēr var atrast kaut ko, kas trūkst, bet es domāju, ka mēs esam panākuši daudz, un mums ir uh, iemesls būt lepniem, jo mēs to visu panācām kopīgiem spēkiem. Bet te pašā laikā taisnība, ka nepapildinot trūkstošos elementus un bez uh, konsekventas īstenošanas, uh, ja mēs neīstenosim tos principus, kas ir kopīgajā ziņojumā, nu tā nebūs laba vienošanās. Esam spēruši pirmo soli, esam pirmajā stadijā, un turpmākais eh, ir ārkārtīgi izšķirošs. Ir nepieciešama vienotība, parlamenta izšķirīga rīcība un, protams, arī spēja uzklausīt jūs, pat ja tās būtu kritiskas piezīmes. Uh, un jūs varbūt izcelsiet lietas, ko mēs neesam pamanījuši. Tā kā mēs esam šeit, lai uzklausītu jūsu sakāmo, jo tas būs tas, ko mēs liksim galdā turpmākajos sarunu mēnešos. Lielas paldies, Roberto, un daļa no šiem materiāliem būs pieejami mūsu internetu vietnē pēc uzklausīšanas beigām. Nu, ja Gīs per Hofštāts parādīsies, mēs viņam noteikti dosim vārdu. Roberto piesauca Brexita vadības uh, grupu un tās uh, sasniegumus. Jā, vēl daudz kas ir darāms, ir daudz neskaidrību, pamats satraukumam. Šīs dienas uzklausīšanā piedalās vairāki deputāti, un man prieks, ka šādi deputāti kļūst arvien vairāk, pat jau uzklausīšana notiek ceturtdienas pēcpusdienā. Uh, Mēs esam uh, tiešām nopietni gatavojušies uh, šim pasākumam un uh, tagad pirmajā daļā pirmā runās Anna Lora Donskoja. Viņa ir viena no organizācijas 3 miljoni dibinātājām. Šī organizācija pārstāv Eiropas Savienības pilsoņus, kas dzīvo apvienotajā karalistē. Katra rīcībā ir 10 minūtes vai nedaudz mazāk, lai varētu arī uzdot jautājumus deputātiem dažiem deputātiem būs jādodas jau prom ātri, un tā kā jo uh, īsāk jūs runāsiet, jo labāk tas būs dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti, pateicos par uh, šo iespēju pat pastāstīt par pašreizējo situāciju attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņiem apvienotajā karalistē. Kāda ir situācija? Parlaments ir prasījis, lai uh, izstāšanās līgumā būtu iestrādāts visas tās tiesības, kas uh, šiem pilsoņiem šobrīd jau ir. Tagad par dažiem pamatpunktiem par pa, pastāvīgā iedzīvotāja statusu un uh, regulē eh, reģistrēšanu, tad direktīva ir noteikusi, ka ir jābūt tikai deklaratīvai procedūrai, kas apstiprina um, tiesību spēkā esoš, e, e, esamību, bet vienošanās decembrī e, liecina par to, ka ir jāiesniedz pieteikums, lai varētu baudīt šīs tiesības. Līdz ar to nav, netiek ievērotas Eiropas Savienības tiesības un arī ir negatīva ietekme uz pilsoņu tiesībām. Šis status ne tikai uh, Uh, samazina tiesību aptvērumu, bet arī pasliktinās uh, pilsoņu situāciju, un tādēļ mēs noraidām šādu uh, risinājumu. Ir uh, jāskatās uz šo statusu saskaņā ar uh, apvienotās uh, karalistes imigrācijas likumiem, un šeit nav paredzēta deklaratīva procedūra. Uh, un ja ir uh, pieļauta kāda kļūda iesniedzot pieteikumu, tad uh, tam var būt ļoti nopietnas sekas, pastāv pat deportācijas risks. Tāpat uh, ir arī paredzēts uh, izņēmums attiecībā uz datu aizsardzību un iekšlietu ministrijai ir datu bāzes un uh, Eh, tāpat eh, apvienotās karalists valdībai vairs nebūs pienākums apstrādāt datus taisnīgi, atklāti un samērīgi. Tas grauj visu pieju datu aizsardzībai, eh, tas negatīvi ietekmē pilsoņu brīvības un tiesības un kļūdu īpatsvars uh, riskē paaugstināties, jo ir ļoti liels pieteikumu skaits. Tas ir administratīvs mehānisms, kas negatīvi ietekmēs personas, kas pārsūc imigrācijas iestāžu pieņemtos lēmumus. Rodas jautājums, kā uh, es pilsoņu reģistrācija jaunajam statusam, kas ir stingrāks nekā Eiropas Savienības eh, tiesību normas to nosaka. Tātad tiek radīts arī papildu administratīvais sloks apvienotajā karalistē, jo katrs pieteikums būs jāizskatā atsevišķi. Mēs iebilstam arī pret brīvprātīgu reģistrēšanos eh, jau iepriekš, uh, lai saņemtu uh, pastāvīgā iedzīvotāja statusu pirms uh, vēl ir ratificēts šis līgums. Tāpat nav paredzēts apelācija iesnākšanas mehānisms noraidījuma gadījumā. Un uh, var izrādīties, ka šīs personas kļūs par uh, nelikumīgiem imigrantiem, ko beigu beigās izraidīs no valsts. Paturot to visu prātā, pastāv risks, ka netiks, ņem, netiks ņemta vērā noteiktu grupu intereses, piemēram, personas, kas uh, noteiktā brīdī nav atradušies uh, pastāvīgās uzturēšanās valstī, tāpat personas, kas ir gados vecas, ar invaliditātēm, bērni uh, un daudzas citas grupas varētu ciest, jo tām būs grūti pierādīt, ka tās ir likumīgi uzturējušās šai valstī pat uh, tie centieni labot situāciju ir uh, pilnīgi nepietiekami. Kā iekšliet ministrija ir paredzējis risināt šos jautājumus, nerada pamatu uzskatīt, ka tas viss būs uh, atklāts un samērīgs. Bet ir risinājums un mums ir alternatīvs priekšlikums, kā to visu daudz vienkāršāk un vienkāršāk caurskatāmāk atrisināt. Mums ir arī nopietnas bažas par to, kā tiks uzraudzīta tiesību ievērošana pēc izstāšanās no Eiropas Savienības. Ir nepieciešams, lai Eiropas Savienības tiesa raudzītos uz šo tiesību ievērošanu, un mēs aicinām jūs iebilst pret uh, šīs uzraudzības atcelšanu. Tāpat ir jānodrošina piekļuve uh, tiesām arī tiem uh, ES pilsoņiem, kam ir ierobežoti resursi. Tāpat komisijai jāraugās uz to, lai apvienotās karalistes tiesas atbilstoši interpretētu tiesību aktus par ES pilsoņiem tiesībām. Tāpat ir uh, jārūpējas par uh, nākotnējiem uh, nākotnes partneriem vai par personām, kuras vēlas atgriezties apvienotajā karalistē ar uh, dzīves biedriem vai partneriem, kas ir citu valstu pilsoņi. Tāpat jārisina personu situācija, kas pēc uh, laulības šķiršanas vai laulātā nāves vēlas uh, turpināt dzīvot apvienotajā karalistē. Tāpat jādomā par personām, kam ir dubulta pilsonība Runājot par uh, vienlīdzīgu attieksmi pret pilsoņiem, apvienotā karaliste ir solījusi, ka būs nodrošināts vienlīdzīgas tiesības, vienlīdzīga piekļuva pakalpojumiem. Bet uh, ir uh, par to šaubas, jo jau tagad cilvēkiem ir grūti saņemt veselības aprūpas pakalpojumus un pierādīt, ka viņi ir pastāvīgie iedzīvotāji. Tāpat uh, Eh, eh, ir arī bažas par personu brīvu pārvietošanos. Decembra apvienotajā paziņojumā ir eh, norādīts, ka šī brīvība balstīsies uz pagātnē pieņemtiem lēmumiem. Nē, tas ir nepareizi, ir jābūt tam gluži pretēji, ir jādomā par nākotni. Tāpat ir jārisina jautājums par profesionālām uh, Uh, kvalifikācijām un uh, par personām, kuras vēlas strādāt apvienotā karalistē vai Eiropas Savienībā. Apvienotā karaliste varētu pievienoties Boloņas procesam pēc Brexita, bet tas varētu būt kaut kad nākotnē, un mēs nezinām, kas notiks līdz tam brīdim. Pēc Brexita Eiropas Savienības pilsoņi, kas dzīvo apvienotā karalistē, nevarēs uh, saņemt uh, atbalstu no Eiropas Savienības un otrādi. Tāpat, ja mēs dzīvojam uh, ārzemēs ilgāk par pieciem gadiem, tad mēs varam uh, tikt uzskatīti par ārvalstniekiem arī savā valstī. kopēja izpratne, kas ir panākta pirmajā posmā, nenodrošina mums atbilstošu aizsardzību, tādēļ uh, joprojām pastāv risks, ka varētu tik nopietni ierobežots Eiropas Savienības pilsoņu tiesības apvienotajā karalistē. Uh, un uh, simtiem tūkstošu Eiropas Savienības pilsoņiem pastāv risks, ka viņi nevarēs uh, turpmāk uzturēties apvienotajā karalistē. Ir runa par cilvēku dzīvēm, un tas ir daudz svarīgāk nekā tirzniecības nolīgumi un citi procesi. Mēs pa, sagaidām, ka mūsu tiesības tiks aizsargātas pilnā ap apjomā. Paldies! Lielas paldies! Was, you... Jūs uh, dzirdējāt reakciju, un jūsu prezentācija tiks uh, ievietot arī mājaslapā. Tāpat arī mums ir pievienojies Almārs Broks. Viņš uh, arī strādā Brexitā vadības grupā. Uh, Viņš eh, mani tikko informēja, ka nav saņēmis oficiālu ielūgumu. Nu, atkal kaut kas ir nogājis greizi, tieši tāpēc esmu tādā stresā. Eh, Broka kungs, vai jūs neesat nepareizajā vietā? Jūs eh, varat šeit nākt sēdēt arī pie mums, pie prezidija galda, un cerams, ka vēlāk varēsiet izteikties. Tātad šeit ir runa par kolēģiem, kas nav no Lielbritānijas, bet kas ir ieguldījuši stundām darba un kas mēģinam panākt progresu, kā norādīja Kvaltierī kungs. Mēs mēģinam saprast, kas vēl būtu darāms, un lūk, mums tikko to pastāstīja trīs miljoni pārstāvi. Tagad mm, sveicam mūsu vidū Džēnu Goldingu. Viņa ir priekšsēdētāja koalīcijai Briti Eiropā. Tur ir apvienojušies gan Briti, gan arī pārstāvi no 27 dalībvalstīm. Lūdzu, Džēn, jums vārds. Paldies, priekšsādātāji! Dāmas un kungi, Eiropas parlamenta deputāti, liels paldies, ka devāt man iespēju izteikties. Uh, ir apmēram 1,2 miljonu brītu Eiropā. 80% no viņiem ir darbspējīgā vecumā, un uh, viena trešā daļa no viņiem ir vecumā no 30 līdz 49 gadiem. Mēs, uh, tā kā mūsu draugi šajā grupā, visi ir eiropieši. Tie ir Eiropas projekta bērni, kas ir guvuši iespējas no tiesībām, ko viņiem piešķir Eiropas Savienības pilsonība. Mēs eh, ticam jums, mēs ticam Eiropas projektām, mēs ticam, ka jūs aizsargāsiet mūsu tiesības, un tāpat arī mēs apsveicam principiālo pieeju, kādu Eiropas Savienība izvēlējās savās eh, sarunu vadlīnijās. Sarunas ir sākušās, un tas, eh, protams, ir mm, nonācis, tas, pēc tam, protams, ir licis uh, mūsu tiesībām kļūt eh, sliktākām, ņemot vērā priekšlikumus, ko Lielbritānija ir izvirzījusi. Tomēr, kā jau Gvaltierīkungs norādīja, ir ticis panākts progress attiecībā uz pilsoņu tiesībām 2017. gadā, un tieši tāpēc arī tika pieņemts kopējais ziņojums 8. decembrī. Mums eh, vēl ar vienu ir tikai vispārējās eh, nostājas pakāpe, un tas norāda, ka vēl ar vienu ir jāstrādā, lai sarunās panāktu mm, pietiekamu progresu. Piekrītu Anai Lorai Donskojai. Mēs esam bīlušies, ka šis kopējais ziņojums attiecas tikai uz um, dzīves izvēli. Un, jo īpaši tas ir tāpēc, ka Eiropas Savienības mērķis, kā tas ir norādīts 23. maija vadlīnijās, bija aizsargāt um, tiesības un statusu, kas izriet no Eiropas Savienības tiesībām izkāp, izstāšanās datumā. Tātad šeit ir runa par eh, tiesību aizsargāšanu, nevis par tās eh, dzīves izvēles aizsargāšanu, kas balstās uz šīm tiesībām. Tieši tāpēc mēs eh, uzskatām, ka ir jāpanāk kopēja izpratne. Jā, vienošanās ir panākta par dažiem ļoti tehniskiem jautājumiem, proti veselības aprūpe un sociālā nodrošinājuma sistēmas. Tomēr šie jautājumi jo īpaši attiecas uz tiem, kas ir bijuši ekonomiski neaktīvi mūsu grupā, un tie ir tikai 20% no britu pilsoņiem Eiropas Savienībā. Un vēl ar vienu nav atrisināti ļoti daudzi būtiski jautājumi tiem, kas ir darbspējīgā vecumā vai jaunāki, un tas, protams, attiecas uz abām mūsu grupām. Eiropas parlamenta 13. decembra rezolūcijā bija atsaucis uz vairākiem no šiem punktiem. Viens no šiem jautājumiem, kas mums ir izšķirošs, ir, vai Britu pilsoņi Eiropas Savienībā saglabās m, mm, tiesības brīvi pārvietoties. Tātad šeit ir runa par tādiem, kas īsti nezina, vai viņi varēs nopelnīt sev iztiku pēc Brexita. Patiesa brīva pārvietošanās Eiropas Savienībā abām šīm grupām, tātad Britu pilsoņiem Eiropas Savienības 27 valstīs, kā arī um, tiesības uz visu dzīvi um, Eiropas Savienības pilsoņiem brīvi dzīvot Lielbritānijā, saskaņā ar pašreizējo ietveru netiks aizsargātas. Uh, Tāpat arī šeit ir runa par profesionālām kvalifikācijām un ekonomiskajām tiesībām, um, kas ietekmē abas grupas. Dažas profesionālās kvalifikācijas vispār netiks atzītas, un tas uh, nozīmē, ka šīs tiesības tiks uh, ierobežotas Britu pilsoņiem un attieksies tikai uz dzīvesvietas valsti. Daudz Lielbritānijas pilsoņi pārbrauc uz citām Eiropas Savienības valstīm tieši tāpēc, ka Eiropas Savienībā nav iekšējo robežu. Te nav runa tikai par eh, juristiem vai uh, konsultantiem, te ir runa arī par smago automašīnu šoferiem un IT speciālistiem. Tātad vienošanās, kas ir panākta attiecībā uz to, kā pilsoņi nodrošinās savu statusu izstāšanās nolīgumā, uh, neatbilst Eiropas Savienības tiesībām. Tātad tiek akceptēts Lielbritānijas priekšlikums, kur status ir atkarīgs no veiksmīga pieteikuma. Tas nozīmē, ka pilsoņiem vajadzēs pierādīt savas tiesības uz šo statusu. Šim pieteikumam vajadzēs būt rezultatīvam, un tas būs sarežģīti cilvēkiem, kas ir dzīvojuši valstī jau vairākus gadus. Un, protams, birokrātijā var pieļaut kļūdas. Šī nosacītā sistēma pašlaik ir izvēle. Uh, un to var attiecināt eh, uz eh, Britu pilsoņiem Eiropas Savienībā. Un tas bija pēdējā brīža papildinājums, mēs nevarējām par to konsultēties. Mēs uzskatām, ka Eiropas parlamentā 13. decembra rezolūcija pilnīgi mm, attaisnoti teica, ka to vajadzētu pārskatīt. Pašlaik Britu pilsoņi Eiropas Savienībā absolūti nesaprot, vai un vai vispār šī iespēja tiks piemērota. Anna Lore jau norādīja, ka uh, tiks ierobežotas arī ģimeņu atkal apvienošanas tiesības, un tas attieksies uz abām grupām. Tātad šeit ir runa par esošajiem un turpmākajiem ģimenes mm, mm locekļiem, kas a, e, atgriezīsies Lielbritānijā vai Eiropas Savienībā. Runājot par jaunāko paudzi, nav nekādas skaidrības par studentiem būtiskiem jautājumiem, proti viņu kvalifikācijas, uh, kas notiks attiecībā uz um, mācību maksu pēc Brexita un tā tālāk. Ņemot vērā visus šos būtiskos jautājumus, kā jau mēs minējām, pilnīgi ne par ko nav vienošanās, ja nav vienošanās par pilnīgi visu kopā. Tas nozīmē, ka uh, mēs nevaram nekādā veidā nodalīt pilsoņu tiesības no pārējām sarunām. Pēdējais. Nav atsevišķa kanāla, pa kuru mēs varētu uh, vest sarunas par pilsoņu tiesībām atšķirībā no īru jautājuma. Tas nozīmē, ka šie jautājumi var vienkārši kaut kur pazust tālākajās sarunās par pāreju un attiecībām. Tie ir tiesiskie un politiskie aspekti, kas attiecas uz sarunām par pilsoņu tiesībām, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par cilvēciskajiem un sociālajiem aspektiem un kā tas ietekmēs Eiropas Savienības pilsonību un Eiropas projektu. Eiropas projekts pēc savas būtības ir miera, sadarbības un solidaritātes, kā arī sociāls projekts. Eh, tā sociālos aspektus atkal apstiprināja Gēteburgā pirms eh, Ziemassvētkiem. Tāpat arī kanclere Merkele runāja Davusā pagājušajā nedēļā par eh, sadarbību, solidaritāti un vēsturi. Es gribētu runāt par Eiropas Savienību kā par cilvēku savienību. 1945. gadā mans tēvs, kuram bija 20 gadi, atradās Eiropā ar sabiedroto spēkiem, un tajā pašā gadā mans eh, mm, mm, vīrtās, kuram bija 16 gadi, izdzīvoja Dresdenes eh, bumbošanu. Viņi nekad nes nesatikās, bet viņi cerēja, ka Eiropa būs labāka viņu bērniem un mazbērniem. Gan arī 50 gadus vēlāk mans eh, vīrtēvs aizveda manu vīru uz Briseli, Ladā, lai viņš varētu piedalīties tādā pašā stāžā Eiropas komisijā kā es. Tas nozīmē, ka vēsturiskas sagadīšanās dēļ e, mūsu bērni, bērniem ir paveicies, viņi nezaudēs savu pilsonību pēc Brexita. Taču ne visu bērni ir šajā aizsargātajā grupā, un vai viņiem ir paveicies vai nē, tas ir e, tad, tad sagadīšanās. Uh, Mēs esam tāda cilvēku grupa, kas eh, varēja baudīt brīvu pārvietošanos, un pašlaik mēs atrodamies eh, šādā bezprecedenta situācijā. Mēs visi esam Eiropas projekta bērni. Mūsu grupas solidaritāte un vienotība ir Eiropas projekta izpausme. Te ir runa par Eiropiešu kopienu, kuru likteņi ir savstarpēji savijušies, un tagad mēs eh, kopīgi cīnāmies par mūsu tiesībām uz pilsonību. Mums vajadzētu stiprināt Eiropas Savienības pilsonības būtību, mēs nedrīkstam to pavājināt. Ja jūs mums liksiet vilties, jūs sagrausiet mūsu cerības un sapņus, kā arī turpmāko Eiropas pilsoņu sapņus. Jūs norādīsiet, ka Eiropas pilsonība ir riskanta, to var jums atņemt, un jūs var sodīt par to, ka jūs esat to uzņēmušies. Eiropas pilsonība ir mūsu pamatstatus, un tam mūs vajadzētu aizsargāt šajā bezprecedenta situācijā. Un, ja tā to nedarīs tagad, tad kad, kad tā to varētu darīt? Paldies! Much, Jane, Paldies, Džainai, par uh, ļoti spēcīgiem izteikumiem. Un tagad ķeramies pie trešās organizācijas, uh, kur pārstāv Rodžers Kasale. Viņš pārstāv organizācija New Europeans, kas aizstāv brīvu pārvietošanos, solidaritātes principus un eh, diskriminācijas apkarošanu. Rodžer, lūdzu. Much, uh, Paldies, priekšādātāji. Broka kungs, deputāti, dāmas un kungi. Tiešām paldies par šo iespēju jūs atkal uzrunāt eh, par šo ārkārtīgi svarīgo jautājumu. K tāpat kā eh, attiecību kā organizācija The 3 Million, mēs arī esam nobežījušies par iedzīvotāju tiesībām gan apvienotajā karalistē, gan Eiropas Savienībā. Mūs satrauc visu Lielbritānijas iedzīvotāju tiesības. Miljoniem cilvēku ir nobēdājušies, viņus satrauc par to, ka viņi varētu zaudēt savas Eiropas Savienības pilsoņu tiesības, un daudz no viņiem gribētu tās saglabāt. Uh, Un tāpat ir bažas arī par brīvu pārvietošanos Eiropā kopumā, bēgļu, migrantu tiesības. Eh, daudziem no viņiem ir eh, zināms status eh, un uzturēšanās atļauja, bet nav īsti pārvietošanās tiesību. Mēs esam nobežījušies par iedzīvotāju nākotni, un Džēna Goldinga jau ļoti labi to visu aprakstīja kas tad notiks ar Britu iedzīvotājiem Eiropas Savienībā un otrādi. Uh, ja, un es saku ja, apvienotā karalists pametīs Eiropas Savienību. Es domāju, ka pastāv vēl arī citi iespējamie iznākumi. Bet, lūk, kas tad notiks ar šiem pieciem miljoniem iedzīvotāju? Manuprāt, tas ir tāds pārbaudījums arī pašai Eiropas Savienībai, kuru nevar atļauties izkāsties, ja tā vēlas turpināt arī nākotnē runāt par iedzīvotāju Eiropu. Par Eiropu, kas ir droša telpa tiesību ievērošanā, kas ievēro iedzīvotāju tiesības un nodrošina tiesiskumu. Nu, mūsu organizācija tika izveidota 2012. gadā, jo jau tolaik bija bažas par to, kas notiktu, ja apvienotā karalista pamestu ES. Nu, un tolaik mēs uzdevām šodien aktuālo jautājumu, kas tad notiktu ar uh, iedzīvotāju tiesībām. Nu, un arī tagad pēc uh, vairāk nekā pieciem gadiem nav galīgās atbildes. Uh, Un tas ir bijis tāds garš ceļojums, tāds, kurā kāds vienmēr prasa, vai jau esam galā. Nu, nesam, nu, un tas ir jocīgi. Jo apvienotajā karalistē bija, ir un droši vien vēl vienmēr būs plaša piekrišana gan parlamentā, gan arī ārpus tā, ka būtu jābūt tūlītējai vienošanai, kas aizsargātu visu iedzīvotāju tiesības. Jo nopienotā karalista nav tāda jūtīga valsts, kur netiek ievērotas cilvēktiesības. Ir daļa iedzīvotāji, kas vēlas pamest Eiropas Savienību. Savukārt nav neviena tāda, kas gribētu atņemt tiesības iedzīvotājiem, kas varbūt pat nebija tiesīgi piedalīties referendumā. Mēs esam rakstījuši kopīgu vēstuli ar Migration Watch, arī Financial Times laikrakstam. Tur tika runāts par to, ka pat, ja apvienotā karaliste izvēlētos pamest, Eiropas Savienība ir jāgarantē zināmas tiesības. Un jautājums ir, kur tas viss ir palicis šodien. Uh, Un, ja mēs eh, skatāmies uz to, kas notiek Britu parlamenta apakšpalātā, daudzi konservatīvie balsoja par Eiropas Savienības pamešanu, bet arī viņi uzskata, ka ir jābūt tūlītējām un savstarpīgām garantijām iedzīvotāju tiesībām. Dažādās komitejas un arī opozīcijas partijas uz to ir aicinājušas, bet tas tā arī nav noticis, tā ka cilvēki vēl ar vienu dzīvo neskaidrības apstākļos. Nu, tas ir akūts jautājums šobrīd. Pastāv iespēja, ka tiktu pārskāpts 8. pāns Eiropas uh, cilvēktiesību konvencijā. Mm, tur ir runa par iedzīvotāju tiesībām uz ģimeni. Un tāda ir tā situācija 2018. gadā 5 miljoniem Eiropas Savienības iedzīvotāju pilsoņu apvienotajā karalistē. Uh, Ir skaidrs, ka ja vienotās karalists valdība rīkotos rīt, tad šo situāciju varētu risināt. Un te ir runa par zināmām darbībām arī no Eiropas Savienības puses. Kāpēc tas nenotiek? Trīs iemesli. Pirmkārt, tā varētu teikt, balss trūkums. Nu, tas tagad tiek risināts, ir parādījušās dažādas grupas, kas ļoti efektīvi pārstāv iedzīvotājus un pauž viņu uzskatus. Mēs esam šādas grupas atbalstījuši, un man ir prieks par viņu sasniegtajiem rezultātiem. Un par atzinību, ko viņi ir panākuši. Nu, mēs gan neesam vienīgās grupas, proti British in Europe, The Trade Million un New Europeans. Ir arī daudzas citas grupas, kas uh, uh, cenšas pārstāvēt iedzīvotājus. Un ļoti labi, ka tā iedzīvotāju sakāmēs ir jādzird. Uh, esam aicinājuši dažādās grupas eh, pievienoties mums lobēšanas pasākumos, un tas ir bijis ļoti iedarbīgi. Šis te sadzirdēšanas jautājums ir ticis risināts, bet, nu, tagad ir jādara vairāk, lai padarītu uh, pārstāvību pilnīgāku. Uh, Mums ir arī draugu grupa Eiropas parlamentā, gribam visu labi strukturēt, vē, vēlamies veidot iespējami ja atvērtu, caurskatāmu procesu. Gribam iesaistīt arī citas organizācijas kopīgā darbā. Tad es domāju, ka šis te sadzirdēšanas jautājums ir ticis risināts. Un tas ir ļoti būtiski, tas ir jāturpina. Lūk, vēl kāds šķērslis, protams, ir pati apvienotās karalistes valdība. Mēs zinām, ka Tereza Mēja vēlas vest sarunas, nevis nākt klajā ar tiesību aktiem, bet viņai ir tas īstais brīdis pienācis beigt runāt un sākt tomēr domāt par eh, tiesību sakārtošanu. Šī ir tā iespēja valdībai rīkoties pareizi un nodrošināt tūlītējas eh, savstarpējas garantijas, un mēs turpināsim vest kampaņas par labu šādam risinājumam. Gribu pasāstīt jums kādu noslēpumu. Britu valdībai Britu iedzīvotāji ārvalstīs rūp tik, tikpat maz kā Eiropas Savienības iedzīvotāji Lielbritānijā. Viņi ir mēģinājuši atkāpties no savām iepriekšējiem solījumiem par to, kas tika pausts 2017. gada manifestā, proti, ka Eiropas Savienības iedzīvotājiem būtu balstiesības. Uh, Lūk, kā mēs tiešām vēršamies pie ES institūcijām, lai tās palīdzētu šo problēmu risināt. Un Eiropas parlaments ir gandrīz vai tāds kā eņģelis, bet es domāju, ka ir jāskatās arī citu institūciju virzienā. Nu, un tad, kad eh, Donalds Tusks norāda, ka lūk, tā nav viņa problēma, jo Lielbritānija bija tā, kas izlēma pamest Eiropas Savienību un ka viņam lūk žēl, ka mm, Britu iedzīvotāji ir ķēzājo sarunu gaitā līdz šim neko tā arī nav ieguvuši. Bet, nu, Tas, ka kungam grib teikt, ka tas nav vainas jautājums, bet gan atbildības. Nē, tā nav jūsu vaina, ka Lielbritānijas iedzīvotāji atrodas tādā situācijā, kā tā ir, bet jūsu atbildība ir situācija nākotnē. Nu, šeit ir runa par to, ko tad Eiropas Savienība var un ko tai vajag darīt, lai garantētu iedzīvotāju tiesības. Tā ir atbildība. Uh, Nu, komisija norāda, lūk, atvainojamies, bet mums nav tiesiskā pamata, mums nav saruna mandāta, lai nodrošinātu brīvas pārvietošanās tiesības britu iedzīvotājiem ES. Nu, tad uh, mēs uh, sakām, ka, lūk, nu, tad jums ir jāvēršas padomē, jālūdz mandāta maiņa, jo Eiropas Savienības uh, mērķis jau nav likt šķēršļus tiesību īstenošanā, bet gan rast risinājumus, rast veidus, kā problēmas risināt un kā šos šķēršļus pārvarēt. Uh, izrādīt radošumu un līderību, tāpēc, ka tā ir Eiropas Savienība. Lieliskākā cilvēktiesība organizācija pasaulē, vai ne? Es domāju, ka šī, šis ir gadījums, kad apliecināt šo statusu. Vēl kāds jautājums, kur uzdevs arī Eiropas parlaments. Kā tad atdot brīvas pārvietošanās tiesības Britu iedzīvotājiem? Eiropas parlaments ir paudzis apņēmību nodrošināt šīs brīvas pārvietošanās tiesības. Tas izskanēja decembra rezolūcijā, ko mēs ļoti atzinīgi vērtējam. Jautājums ir, kā to izdarīt? Kā atdot šīs tiesības apvienotās karalists iedzīvotājiem? Un šobrīd atbildes nav. Man nav laika sniegt pilnīgu prezentāciju, protams, bet tas eh, šķiet būs pielikumā komitejas ziņojumam. Uh, Priekšēdētāji, jūs zināt, ka mēs esam nākuši klajā ar priekšlikumu. Tas ir atspoguļots arī Financial Times pagājušo gadu. Tur bija runa par to, kā to varētu darīt, proti izsniegt zaļo karti visiem britu iedzīvotājiem Eiropas Savienībā. Nu, tas atspoguļotu viņu tiesību pakotnī Eiropas Savienībā. Tad, kad viņi būs ieguvuši pastāvīgā iedzīvotāja status un tiesības uzturēties Eiropas Savienībā pēc Brexit. Nu, tad, kad Eiropas Savienības iedzīvotāji būs precizējuši savu statusu apvienotajā karalistē, tad pret šiem iedzīvotājiem būtu jāizturas tā, it kā apvienotā karalista vēl ar vienu būtu Eiropas Savienības sastāvā. Ja runa ir par šo iedzīvotāju tiesībām, lūk, viņu tiesības balsot pašvaldību vēlēšanās, citu starpā tas ir jāizsargā, un šādu schēmu varētu paplašināt uz trešo valstu valsts piedrīgajiem un citiem laika gaitā. Lūk, tā kā es aicinu jūs un kolēģus komitejās rīkoties. Mēs, mūsu Danuta Hubner arī ir lūgusi sagatavot dokumentu, kur tas viss tiktu atspoguļots lūk, un mēs lūdzam jūs pārdomāt šādu risinājumu, jo iedzīvotājiem pēc tam, kad uh, apvienotā karalists izstāsies, būtu jāsaglabā brīvas pārvietošanās tiesības, bet tagad um, ir jāsāk nopietni runāt par to, kā to faktiski praksē īstenot. Un es ceru, ka mūsu priekšlikums tiks skatīts kopā ar citiem, kas parādīsies turpmākajā sarunu gaitā. Paldies! Pēdējais runātājs eh, pirmajā panelī. Pirms deputātiem būs iespēja uzdot jautājumus. Eh, nu, man ir bažas par to, ka deputātiem būs jādodas prom, tāpēc lūdzu norādiet, ja vēlaties izteikties. Tikko pabeigsim šo uzstāšanos sādaļu, tad varēsim uzklausīt deputātus. Profesore Eleonora Spavente no Durhamas uh, juridiskās augstskolas prezentācija par uh, Brexit ietekmi uz uh, tiesībām nākamajā ar lūgumrakstiem. Es aicinu jūs tiešām ievērot runas laiku, lai nebūtu tā, ka deputātiem būtu jādodas prom. Tik tiešām desmit minūtes lūdzu, jūs prezentācija būs pieejama arī mājaslapā. Broku kungam vēlreiz gribu uzsvērt to, ka atvainojos par komunikācijas problēmām un par to, ka viņš nesaņēma ielūgumu. Un vēlreiz paldies par visu viņa paveikto. Nu, lūk, pats Eleonorai. Paldies, paldies par ielūgumu. Es izteikšos pavisam īsi, jo jebkurā gadījumā jau būs rakstisks ziņojums. Pieejams nedaudz vēlāk. Tad, kad es um, strādāju pie sava pētījuma pirms pusgada es identificēju riskus, kas, manuprāt, bija ārkārtīgi reāli Eiropas Savienības un apvienotās karalistas pilsoņiem un iedzīvotājiem. Un, manuprāt, lielākā daļa no šiem riskiem nav tikuši risināti kopīgajā ziņojumā. Es ceru, ka galgolā tie tiks minēti. Manuprāt, galvenā problēma ir pārmērīga paļaušanās uz uh, likumīgas uzturēšanās ideju. Eiropas Savienības pilsonības ideja ir veidot telpu, kur iedzīvotāji brīvi pārvietojas. Un tā kā mēs esam atbrīvojušies no vīzu prasībām, tad iedzīvotāji varbūt nemaz nezināja, ka viņiem kas jādara. Pavisam vienkārši piemērs. Ja jūs strādājat, gribat saglabāt strādājošā statusu, kas ir būtiski jūsu tiesību daļa, jums ir jāreģistrējas nodarbinātības dienestā. Liela daļa iedzīvotāju, īpaši jaunieši, kuru situācija ļoti ātri mainās, varbūt vispār nezina par šādu lietu, un tas nozīmē, ka uz viņiem neattieksies vienošanās. Lūk, lai gan viņi varbūt ir labticīgi darbojušies, nekad nav lūguši bezdarbnieka pabalstu, nav tā teikt neuzvedīgi bijuši, bet uh, gluži vienkārši nav izdarījuši visu, ko pieprasa formalitātes. Uh, apvienotā karaliste ir norādījusi, ka varētu atcelt prasības attiecībā uz visaptvarošu veselības apdrošināšanu. Eiropas Savienība nav tādu pašu lietu minējusi. Man šķiet, ka ziņojumā runa par eh, pensionāriem un tiem, uz kuriem, kuru rīcībā ir Eiropas veselības apdrošināšanas karte. Diemžēl tādas nav daudziem. Sievietes ir atstātas ārpus šīs vienošanās. Kāpēc nav ietekams izvērtējumu par dzimumu jautājumiem? Ja es esmu migrante strādājoša apvienotajā karalistē, man ir bērns, nu, varbūt kā ekonomiski neiespējami man būs atgriezties darbā bērnu aprūpas izmaksu dēļ, varbūt es pati izlēmu, ka vēlos palikt mājās ar bērnu. Nu, lūk, uz mani Eiropas Savienības tiesība akti vairs neatiec, tie mani neaizsargā un arī šī vienošanās mani neaizsargā. Nu, parasti sievietes aprūpē bērnus. Es, protams, neizslēdzu iespēju, ka to dara vīrieši, bet pārsvarā jau tās ir sievietes, kas aprūpē bērnus, cilvēku trīpšām vajadzībām un vecāku gadgājumu cilvēkus. Lūk, sievietes ir izslēgtas, Cil bērni nav minēti šajā vienošanās saturā, bērnu tiesības nav minētas, harta neatieksies uz šo vienošanos. Nu, un nu, kas tad notiek ar mazāk aizsargātajiem iedzīvotājiem? Bērni vispār nekādus lēmumus nav pieņēmuši, tas jau tika minēts iepriekš. Nav runāts vispār par bērnu tiesībām, piemēram, iegūt izglītību, kā tas šobrīd ir noteikts Eiropas Savienības tiesību aktos. Šādas tiesības kopīgajā ziņojumā nav minētas. Trešo valstu valsts piedarīgie un partneri tiks aizsargāti tikai tad, ja jau bija likumīgi iedzīvotāji. Bet Eiropas Savienībā šāda likumīga uzturēšanās nav aizsardzības priekšnosacījums. Tā ir atkāpšanās no Eiropas Savienības akī, kas vispār nav minēta ziņojumā. Faktiski es mudinātu parlamentu lūgt, lai jebkādas atkāpes no ES akī, jeb tiesību aktiem būtu skaidri identificētas un paskaidrotas. Jo Eiropas Savienības tiesību akti ir tik sarežģīti, ka daudz iedzīvotāji vispār nezina, ka ir šādas atkāpes. Man ir bažas par apvienotās karalists iedzīvotāju tiesībām, kuri atgriezīsies apvienotajā karalistē. Ļoti, ļoti stingri imigrācijas noteikumi ģimenes locekļiem. Arī tās nav ticis risināts. Vēl pāris minūtes, un tad es beigšu. Man arī satrauc vienošanās īstenošana. Jo visa šī te vienošanās ir balstīta uz 2014-38 direktīvu, nevis līgumā noteikto tiesību īstenošanu. Tas nozīmē, ka ja neatbilstat tā melns uz balta likumam, tad eh, jūs esat izslēgti, piemēram, sievietes un bērni, nav proporcionalitātes, nav pamatiesību izvērtējuma. Pārnēms piemērs no iedzīv, apvienotās karalistas, tā ir sistēma, kas man vislabāk zināma. AK kopš 2017. gada ir nākus klajā ar jaunu ideju, proti Eiropas Savienības tiesību nekorekta izmantošana. 2004.38 direktīvā ir runāts par Eiropas Savienības tiesību ļaunprātīgu izmantošanu. Ja jūs tā darāt, un piemērs direktīvā ir problemātisks. Nu, piemēram, ja jūs braucat uz apvienoto karalisti un tad atkal to pamet, tad eh, tas lūk, esot šāds nekorekts izmantojums. Tad uz 12 mēnešiem jums var liekt iebraukt apvienotajā karalistē. Es vēl neesmu spējis atrast Eiropas Savienības juristu, kas eh, teiktu, ka tas atbilst Eiropas Savienības tiesībām. Kāpēc tā ir problēma? Tāpēc, ka tas liecina, ka tas veids, kā apvienotā karalista pat pirms Brexit piemēro Eiropas Savienības tiesību aktus, nu tur ir problēmas, un tas vēl tā maigi teikts. Uh, Kopīgajā vienošanās parādās klauzula, kur ir teikts, ka ja jūs nekorekti izmantojat savas tiesības, tad jums vairs nav tiesību uzturēties uzņemošajā valstī apelācijas procedūras gaitā. Nu, lūk, salieciet šīs abas lietas kopā, un jūs redzat, cik bīstami tas ir apvienotā karaliste varētu lemt šo te nekorektu tiesību izmantojumu interpretēt ļoti plaši, nu, un tad vēl pirms vienošanās panākšanas viņi var uh, izlemt izraidīt cilvēkus no savas teritorijas. Tāpat esmu nobažījusies par šo te naidīgo vīdi, ko mēs redzam apvienotajā karalistē. Nu, nav tā, ka es tikai gribu būt kritiska. Šīs ir ļoti sarežģītas juridiskas problēmas, ko risināt. Vajadzētu padomāt par pašreizējo imigrācijas režīmu visās dalībvalstīs un apvienotajā karalistē. Un saprast, vai, nu, tad, kad to visu piemēros tās augtajiem breksitiešiem, uh, vai tas būtu savietojams ar uh, vienošanās burtu un garu. Nu, ne jau tikai apvienotā karalista ir problēma. Mēs zinām, ka nepilna laika darbiniekiem nav tiesību aptuveni pusē dalībvalstu, kas viņiem pienāktos, ir bijuši pētījumi par to. Lūk, tā kā es domāju, ka izējas punkts varbūt ir labs, bet man bāžas, ka šis varētu tikt uzskatīts par gala punktu, ka viss jau ir izdarīts. Pilnu laika strādājošajiem, kuri vienmēr bijuši nodarbināti, varbūt īpaši problēma nebūs. Bet, nu, varbūt ne lielākā daļa cilvēku, kas ir pārvietojušies, bet eh, ļoti bieži nepilnu laika līgumi ir izplatīti. Nu, nav īsti skaidrs, vai šādi tiks aizsargāti. Un ir jānodrošina aizsardzība visiem, kas ir mainījuši dzīves valsti. Liels paldies, profesori. Um, Jūsu prezentācija būs pieejama arī mūsu interneta vietnē. Tiešām liels paldies jums. Daži deputāti, diemžēl, jau dodas prom bet, eh, nu, es domāju, ka tagad mums vajadzētu organizēt eh, viedokļu apmaiņu. Bija gan arī paredzēts, ka katras daļas beigās notiks eh, jautājumu un atbilžu sesija, un gan jau ieradīsies varbūt vēl citi deputāti. Tagad dosim iespēju deputātiem uzdot jautājumus, un tad mūsu eksperti varēs uz tiem atbildēt. Un Galtierī kungs Tereza Jimenez Becerel. Katrs lūdzu iekļaujieties vienā divās minūtēs, un pēc tam Roberta Mecola un pēc tam Džudina Kirktona Dārlinga. Paldies! Uzklausot visu jūsu teikto, Nu, man bija zināms priekšstats par to, kā norisinās šīs sarunas un uh, kas ir panākts, bet jūsos klausoties, uh, man radās iespējas, ka mums nesaka pilnu patiesību, un šodien es uzzināju daudz, kā, daudz ko jaunu un saņēmu jaunu informāciju, man radās jauns skatījums uz šīm lietām. Uh, cilvēkiem ir bailes, viņi ir uh, noskumuši, dusmīgi, uh, ir neziņā. Mums, kā Eiropas pilsoņu pārstāvjiem, uh, būtu jāveido pārliecība, uzticība, jārada sajūta, ka, ka būs viss atrisināts, ka būs noteiktība mm domājot par šiem trim miljoniem Eiropas Savienības pilsoņu, kas dzīvo apvienotajā karalistē. Tāpat mums arī jādomā par apvienotās karalistes pilsoņiem, kas dzīvo Eiropas Savienībā. El patrón dicen, ka hay 80.000 ciudadanos británicos. Spānijā aptuveni 800 tūkstoši, Andalūzijā reģistrēti 80 britu, eh, tūkstoši britu pilsoņi tikai Malagas provincē. Jāpieskaita Alikante, Mursija un citas pašvaldības. Es uh, runāju ar cilvēkiem, uh, kuri teica, ka divu gadu periodā viņi cer, ka viņu pies, tiesības tiks garantētas, bet ir runas arī par nodarbinātību, veselības aprūpu, citiem pakalpojumiem un ir arī jautājums par balstiesībām šiem pilsoņiem pašvaldību vēlēšanās, kuras vairs nav aiz kalniem un es gribētu zināt, kas notiks ar valstiesībām. Paldies, Terēza, ka uzdodāt šo svarīgo jautājumu. Mēs dosim uh, iespēju uzdot jautājumus mm, vēl dažiem deputātiem. Tagad Roberto Galtieri. Jā, es gribētu komentēt uh, dažus no izteikumiem un gribu teikt, ka es apzinos, un tas arī nenovēršam, ka pastāv bažas abās pusēs, un aiz katra vārda uh, apzīmētāja pum, un punkta uh, patiesībā stāv cilvēku likteņi, un tas mums ir jāsaprot. Uh, jā, ir tiešām pas, reālas problēmas, kuras ir ļoti grūti atrisināt. Jā, un tiešām e, tiesību garantēšana ir ļoti sarežģīts uzdevums, ja e, konstitucionālā vide ir atšķirīga. Tagad īsumā uh, komentēšu jūs minētos punktus. Daļa no tiem ir iekļauti šai dokumentā, uh, bet ir arī citi jautājumi, kas vēl nav atrisināti, bet kas būtu jārisina. Tātad kļūdas un deportācija. Ja pieļaujat kļūdu, jūs tiksiet deportāts teorētiski uh, tas ir atrisināts. Nu, protams, es gribu redzēt, kā 17. C pants ir formulēts. Tātad šeit ir rakstīts tā, ja jūs pieļaujat kļūdu, tad ir iespēja šo kļūdu labot un šādu personu nedeportēs. Tas ir ierakstīts. Tad redzēsim, kā tas viss reāli darbosies vai šīs. Uh, vienošanās tiešām tiks īstenot. Es gribu teikt, ka šī cīņa nav zaudēta, bet mums ir jācīnās un mums ir labs pamats to darīt. Tālāk tas ir jāskatās, kā tas saskan ar citu punktu. Jūs runājāt par to, ka pirms ir pieņemts galīgais lēmums pilsoņu tiesības uh, netiks ievērots, bet tas neatbilst patiesībai. 18. punktā ir rakstīts līdz uh, galīgā lēmuma pieņemšanai. Tātad, ja procedūra turpinās, vai nu tā ir apelācija, vai, vai kas cits, kamēr, kamēr nav pieņemts galīgais lēmums, tātad es visu to sīku skaidroju, lai visi saprot, tātad pilsoņu tiesības būs spēkā Tātad līdz šīs procedūras noslēgumam jūs varat palikt valstī. Ja ir kļūda, to var labot. Ja uh, varas iestādes noraida, tad jūs varat atkal pārsūdzēt un palikt valstī līdz visa šī procedūra būs noslēgusies. Tāpat uh, ir divi gadi, uh, pilsoņu rīcībā uh, iesniegt uh, pieteikumu. Tātad šā laikā viņus nedrīkst deportēt. Un kamēr procedūra nav pabeigta, nevienu nevar sūtīt prom. Tā tas te ir ierakstīts. Te, protams, ir tikai dažas rindiņas šai dokumentā. Mums jāskatās, kā uh, š šie, šīs normas tiks īstenotas dzīvē. Ir ierakstīts arī dokumentā, ka 17. un 18. pānta noteikumi ir spēkā pat, ja, ja tiek pārbaudīti fakti un atbilstība, vienalga pilsoņiem ir tiesības palikt par pieteikuma iesniegšanu. Diemžēl šajā direktīvā uh, ir rakstīts vārds pieteikums. Nu, mēs cīnījāmies, tiešām cīnījāmies, un uh, par to, šo deklaratīvo procedūru, bet nu, tas nebija iespējams. Komisija piekrita, jo apvien, e, Eiropas Savienības tiesību aktos ir ierakstīts šis pieteikums, bet e, šai būtībai ir jābūt deklaratīvai. Tā tad, ja de facto uh, Eh, šim procesam ir jābūt deklaratīvam, bet eh, mums ir jāskatās, kā tas viss tiks īstenots. Tātad šeit ir vienots pieteikums un ir apsolīts, ka ģimenes locekļu pieteikumi tiks izskatīti kopā. Nu, teiksim, ja tas ir viens, tam ir jābūt vienam dokumentam. Nevar būt atšķirīgas atbildes eh, uz dažādu ģimenes locekļu pieteikumiem. Tā mums ir nepārkāpjama robeža tālāk. Ir eh, pamatā tiesības, nevis uh, izvēle. Tātad, ja tas ir nākamais ģimenes loceklis, tad tieši par šo jautājumu mēs turpinām cīnīties. Vienīgais arguments pret ir tas, ka uh, Uh, šī izvēle tiks izdarīta nākotnē. Mēs sakām, nē, ja man ir tiesības, tad arī manām partnerim nākotnē būs tādas pašas tiesības. Un te nav runa par to, vai izvēle ir izdarīta nākotnē uh, vai pagātnē. Mēs uh, to tādu pieju noraidām, bet uzstājam uz tiesībām. Un šeit ir uh, rops šajā konstrukcijā, bet mēs cīnīsimies līdz beigām, lai iekļautu arī um, nākamos turpmākos ģimenes locekļus. Te uh, tiesības ir tiesības, un tās nav kaut kādas uh, staipāmas uz visām pusēm. Tagad Kirktons Dārlings kundze. Uh, Es esmu lūgumrakstu komitejas locekle, un pēdējo pāris gadu laikā ir divkārt pieaudzis lūgumrakstu skaits, kuri iesniegt no apvienotās karalistes, un tas ir veids, kā pilsoņi var paust savas arvien pieaugošās bažas par uh, savu nākotni, uh, un ir runa par cilvēku dzīvi, kuri ir labticīgā veidā pārcēlušies dzīvot uh, uz uh, šo valsti, kā Eiropas Savienības pilsoņi, un tagad viņi jūtas, ka pret viņiem vēršas, viņus uh, cenšas sodīt pār to, ka viņi ir atbalstījuši Eiropas projektu mēs, mums ir jāstrādā pie šiem jautājumiem Eiropas parlamentā, un es aicinu jūs iepazīties ar uh, organizācijas 3 miljonu uh, sagatavotiem dokumentiem. Šis, viņi ir tiešām izcili pastrādājuši, bet vienai, vienam aspektam mēs neesam pievērsuši pietiekam lielu uzmanību, proti politiskajām tiesībām. Tās vispār pirmā posma nolīgumā neparādās. Eiropas Savienības pilsoņiem apvienotajā karalistē un uh, apvienotās karalists pilsoņiem Eiropas Savienībā ir jābūt uh, tiesībām kandidēt pašvaldību vēlēšanās. Un kā jūs zināt, tuvojas pašvaldību vēlēšanas šā gada mājā Londonā. Tā tad ir juridisks jautājums, ja šīs personas kandidē pašvaldību vēlēšanās, vai viņi varēs nostrādāt visu sasaukumu, ja tiks ievēlēti. Nu, mums uh, dažos uh, gadījumos ir grūti identificēt, kā, kas ir šie cilvēki. Nākamais jautājums par dzimumu dimensiju. Arī tas ir ļoti būtisks, Elēna. Es gribētu uh, jautāt, vai mēs varam, vai mums ir iespēja veikt uh, dzimumu līdztiesības auditu šiem priekšlikumiem. Apvienotajā karalistē ir arvien vairāk um, māšu, kuras ir aprecējušās ar apvienotās karalistas pilsoņiem, un tagad viņās ir spiestas pārcelties uz citām valstīm, uh, tādēļ, ka viņu situācija ir ļoti nedroša, nestabila, bet mums ir jābalstās uz dzimumu līdztiesības principiem, un vai mēs varētu to visu izvērtēt no dzimumu līdztiesības viedokļa. Es uh, Tāpat ļoti būtisks jautājums ir jautājums par studentiem. Arī šeit nekādas lielās skaidrības nav. Britu uh, Uh, medicīnas asociācijas dati liecina par to, ka trūkst uh, studentu, kas mācītos medicīnu, un tas varētu radīt nopietnas problēmas veselības aprūpē nākotnē apvienotā karalistē, bet šis jautājums ir ļoti plašs, un tam būtu jāpievērš lielāka uzmanība. Liels paldies, ka esat pie mums uh, atnākuši un uh, lūgumrakstu komiteja rūpēsies par to, lai jūsu balsis tiktu šai procesā saklausītas un mēs cīnīsimies. Uh, par, eh, par visu šo cilvēku tiesībām. Man kauns par manas apvienotās karalists valdības darbu un Terēzas mējas rīcību. Jau cilvēki atrodas ļoti nedrošā situācijā, viņi ir neaizsargāti. Un tagad vēl radīta tiek papildus nedrošība, bet cilvēki nav vainīgi. Viņi nevarēja šajā procesā nebalstot, nepaust savu viedokli. Man tiešām ir Eh, es desolidarizējos no savas valdības rīcības. Much, Jude. Um, just... Paldies, Čudīta. Tagad es pateikšu kaut ko pavisam garlaicīgu un uh, rimtu salīdzinājumā ar to, ko jūs tikko minējāt. Es gribēju jautāt Martinai un Džīnai, vai uh, Jūs tagad gribat uzdot jautājumus šīm panelim. Es zinu, ka jūs būsiet izcilas You see, the Parliament is negotiation, groveling, <laughs> pain. Jūs redzat, ka kā jau parlamentā mēs eh, te strīdamies, es eh, patiešām augstu novērtēju to, ko jūs te darīsiet, Mārtiņa, es zinu, ka jautājumi būs ļoti labi. Tagad došu vārdu ekspertiem. Pavisam īsām atbildēm, ja jūs vēlaties eh, komentēt tikko teikto. Terēza un pārējie šeit pieminēja daudz interesants lietas, tāpat arī Roberto runāja. Ja jūs nevēlaties, jums nav jārunā, bet varbūt uh, jūs gribat ko pateikt. Um, I'll try and, and, and reply quickly or, or, um, or make comments on. Mēģināšu pavisam ātri atbildēt. Mm -hmm. 17.2c pāntā ir rakstīts, ja mums ir uh, kļūda, mēs varam rēģēt, bet ja mums nav piekļuvis mūsu datiem, kā mēs varēsim koriģēt mūsu datus, tas būtu pirmais. Jūs komentējāt arī 18. punktu. Jā, mums ir divi gadi apelācija, bet kur gan mēs eh, atradīsimies? Iespējams, mēs būsim aizturēšanas centrā, un mēs zinām, kas notiek aizturēšanas centros. Eh, cilvēki izdara pašnāvības, viņi mirst, bet viņiem izturas ļoti slikti. Ir ļoti daudz ziņu par to. Mm, pieteikumi, jā, tas ir ārkārtīgi neskaidrs jautājums. Ja jau uh, minēja, ka tas būs paziņošanas process, tad tādam tam arī ir jābūt. Un ja mēs paskatāmies uz apelāciju procesu, tad, piemēram, Francijā nav veidlapu. Uh, tā ir ļoti birokrātiska valsts, tur, lai teju padzērt, ir jāizpilda veidlapas, bet eh, šām, šīm gadījumam veidlapas nav. Mums nav vajadzīgs vēl papildu pieteikums. Pieteikumi nozīmē nosacījumus. Tagad par studentiem. Es eh, piekrītu, ko nozīmē dzīvumu un tā tālāk. Eiropas Savienības pilsoņiem šeit parādās eh, divi ļoti svarīgi jautājumi. Mēs zinām, un tas arī ir ļoti skaidri pateikts, ka ja eh, vienošanās ir panākta pirms Brexita, tad var izmantot valsts maksu un arī mm, izdarīt aizņēmumus, bet kas notiks pēc Brexita nav skaidrs. Ja jūs vēlaties studēt Eiropas Savienībā pēc Brexita, tad mūs uzskatīs par trešo valstu pilsoņiem Eiropas Savienībā, un mums būs jāmaksā ārvalstnieku maksa. Šeit nav runa par nacionalitāti vai par uzturēšanās valsti. Piemēram, ja es vēlos studēt doktora grādam no Lielbritānijas, tad man vajadzēs maksāt ārvalstnieka cenu, un tās ir milzīgas. Pavisam īsi, pavisam īsi. Par politiskajām tiesībām. Ja runa par Britiem Eiropas Savienībā, tad viņus līgums neaptvers. Tas nozīmē, ka viņi nebūs tajā iekļauti, un Lielbritānija vedīs sarunas divpusēji tas tiek uzskatīts par nacionālu tiesību jautājumu. Tad, tad, eh, jā, mums ir ļoti daudz cilvēku, kurus eh, tas uztrauc. Ir eh, cilvēki, kas ir um, kandidējuši pašvaldību vēlēšanās, jo īpaši Spānijā, un tāpat arī runa par pārejas periodu, vai tas ietekmēs manas tiesības darboties šajā pašvaldībā. Tagad kā cits līdzīgs jautājums eh, Glautierī pieminētajam. Jā, protams, tas vairāk attiecas uz 3 eh, miljonu asociāciju, bet mēs vēlamies, lai visi šie punkti tiktu sagatavoti ļoti precīzi un arī tiktu ļoti labi īstenoti. Ja notiks kaut kāds atkāpes no galīgās vienošanās, tad uh, ir jāparedz arī, kas notiks, ir jā, jāiekļauj strīdu risināšanas kārtība un arī sankcijas. Bija ļoti priecīgi dzirdēt, ka mums ir tiesības eh, tikt aizsargātiem. Te nav runa par mūsu izvēli dzīvē. Un, ja runa par brīvu pārvietošanos, tad eh, šeit nav runa par tiesībām, kas nākotnē mainās. Par studentiem. Tātad eh, Britu bērni, kas dzīvo Eiropas Savienībā. Ja viņi vēlēsies studēt, tad eh, kas viņiem būs jāmaksā, tāpat arī vai viņu kvalifikācijas tiks atzītas. It īpaši viņi ir sākuši studēt pirms Brexita. Tāpat arī vēl kāds cits jautājums, ja viņi dodas prom no savas uzturēšanās valsts un dzīvo kaut kur citur pāris gadu, vai viņi zaudē šīs tiesības, ko viņi ir iegūši uzturēšanās valstī? Nē, nē, jums nav jāatbild, ja jūs negribat tikai tad, ja jums eh, ir kas ko teikt, bet pavisam īsi. Jā, pavisam īsi par deportēšanu. Ja rīcība ir bijusi eh, krāpnieciska vai ļaunprātīga, tad nav jāgaida galīgais spriedums, un tas ir tāds ļoti liels trūkums, kas ir atstāts šajā nolīgumā. Šķiet, ka pēc Lielbritānijas lūguma, bet eh, ņemot vērā šo Lielbritānijas interpretāciju, tad parādās šie jaunie nosacījumi, kas eh, nav no Eiropas Savienības tiesībām. Par politiskajām tiesībām ir kompetenci jautājums. Eiropas Savienība var darīt tikai to, ko tā drīkst darīt. Dalībvalstis var piešķirt šīs politiskās tiesības, bet eh, tāda ir jāpiemēro Eiropas cilvēktiesību konvencija un ir jautājums, vai mēs drīkstam diskriminēt citu trešo valstu pilsoņus. Kā jūs zinat, Lielbritānijas pilsoņi būs trešo valstu pilsoņi, un tad parādās problēma. Kāda būs attieksme pret cilvēkiem, kuri atrodas uh, līdzīgā situācijā? Par studentiem vēlreiz atkārtošu, ka universitātēm tā ir milzīgi problēma un arī ekonomiska problēma. Mēs esam ļoti nozīmīga uh, nozare Lielbritānijas ekonomikā. Pēdējais, lūdzu, padomājiet arī par dubultajām pilsonībām. Eiropas Savienības tiesa nesen skaidroja, ka tie, kuri ir ieguvuši uzturēšanās valsts eh, pilsonību, tiks aizsargāti saskaņā ar līgumu, un tad tas ir kodificēts. Nu, daudz cilvēki mēģina iegūt pilsonību, lai viņus eh, aizsargātu, bet viņiem tomēr ir jābūt iekļautiem šī līguma aptvērumā. To vajadzētu tā skaidri norādīt. Par eh, vienkāršību. Uh, varbūt uh, atstājiet durvis atvērtas, ja Lielbritānija nevēlas doties prom, tad lai viņi arī paliek Eiropas Savienībā, tā būs vislabāk aizsargāt tiesības. Mums būs tagad jāstrādā pie detaļām, būs jādomā, kā to visu iekļaut uh, likumdošanā, un mēs to izmantosim arī pārstāvpalātā Lielbritānijā, tad, kad mēs gatavosim grozījumus. Trešais punkts. Iekšliet ministrie konsultējas ar um, par šo programmu, bet es domāju, ka šeit parādās arī iespēja. Roberto, varbūt šī cīņa nebūs nemaz tik liela. Es domāju, ka viņi vēlas visaptverošu programmu, viņi vēlas, lai tas darbotos, un mums vajadzētu to darīt tagad. Tātad, ja mēs runājam ar speciālistiem, ja mēs eh, runājam ar tiem, kas zina, ko vajadzētu paveikt, tad es domāju, ka šeit ir iespēja šeit Miesrā Lielbritānijā to arī izdarīt. Tāpat arī uh, neaizmirstiet par Eiropas Savienības atbildību. Šeit vajadzētu drīzāk stiprināt tiesības, nevis pavājināt tiesības. Pirmais punkts ir nedrīkst zaudēt tiesības. Tas attiecas uz visām tiesībām, gan uh, pilsēmtiesībām, gan politiskajām tiesībām, un tad mēs varētu iegūt kaut ko labāku cilvēkiem. Uh, Nevajadzētu sākt ar to, ka jūs zaudēsiet visas tiesības, un tagad domāsim par to, kuras jūs gribētu paturēt. Tātad mums ir jādomā par to, kā mums stiprināt šo Eiropas Savienības pilsonību, un parlamentam vajadzētu turpināt strādāt pie tā. Liels paldies visiem četriem no jums. Protams, jūs varat palikt zālē. Liels paldies arī deputātiem par pacietību. Protams, ka ceturtdien pēcpusdienas ir sarešķītas. Es jau saņēmu ziņu Vācijā no ģimenes, kas eh, mani gaida mājās rīt vai parīt. Es esmu ārkārtīgi priecīgs, ka jūs esat palikuši. Šis jautājums ir ļoti nozīmīgs. Tāpat arī gribētu paust pateicību nākamajam panelim, un tūlīt arī ķersimies klāt šim panelim. Un sāksim ar Es gribētu, lai jūs paliekat pēc iespējas eh, ilgāk, tas patiešām būs noderīgi, mēs dzirdēsim daudz interesanta. Un sāksim ar Dorfel kungu, viņš ir imigrācijas vēstnieks Lielbritānijā, viņš ir ļoti strādājis pie šiem jautājumiem. Jūs noteikti arī eh, pam būsiet pamanījuši, ka šajā sadaļā ir daudz ekspertu, patiešām labu ekspertu. Es zinu, ka tas varētu radīt haosu, bet eh, varbūt neizmantojiet visas šīs desmit minūtes. Mēģiniet varbūt izteikties īsāk, tā lai profesors Piers arī varētu mazliet parunāt, lūdzu izturieties biedriski. Tāpat arī mums ir paredzēti jautājumi, deputāti gribēs ko pateikt. Visas prezentācijas tiks eh, publicētas eh, mājaslapā. Ticiet man, cilvēki mūs skatās, un šodien ļoti daudz runā par šo tikšanos. Jan, jūs būsiet pirmais. Pirmām kārtām es vēlētos pateikties eh, Lībe nodarbinātības eh, lūgumrakstu un konstitucionālo lietu komitejai par šo uzaicinājumu. Es ļoti priecājos, ka var atkal pie jums viesoties pēc eh, tikšanās mājā. Es pirmkārtām vēlētos pateikties parlamentam Tieši tāpat, kā teica Klotjērī kungs, jūs varat būt ārkārtīgi lepni par sasniegumiem. Šie lūk ir sasniegumi, par kuriem es runāju. Es eh, domāju, ka mēs pagājušā gada maijā pat eh, nesapņojām par to, ka mēs kaut ko tādu varētu sasniegt. Un jo īpaši es gribēju pieminēt uz eh, tiesībām nākotnē um, nodrošināt ģimeņu apvienošanu. Uh, Spavēntas kundze jau par to runāja, un savā iepriekšējā prezentācijā es arī par to runāju. Šeit ir runa par ļoti striktiem, patiešām smagiem noteikumiem Lielbritānijā, kas neļauj cilvēkiem um, nodrošināt ģimeņu apvienošanu, ja ir runa par mm, pieaugušiem, um, re, pieaugušiem radniekiem au, līnijā uz augšu. Pretty self-explanatory, but I think these are massive achievements, all of those set out. I know in terms of procedure. Runājot par procedūru, varbūt eh, te nav runa par kosmosu, tad eh, valstīm ir jāpalīdz pietiekumu iesniedzējiem pierādīt savas tiesības, bet ja mēs paskatāmies uz eh, citātiem, ko uh, min ministrija, tad šeit ir ļoti daudz dažādu iemeslu atteikumam, un, protams, ka te nav vairs runa par nekādu revolūciju. Nākamais slaids. Šeit es varbūt runāju par to mazliet detalizā, detalizētāk. Surinderas Singas ģimenes locekļi par to runāja maijā, tātad šeit netiek atzītas pat britu pilsoņu tiesības. Šeit nav runa par pašreizējo līgumu, te ir runa par Lielbritānijas pilsoņiem, kas ir strādājuši kādā citā Eiropas Savienības valstī. Pret viņiem vajadzētu izturēties tā, it kā viņi būtu Eiropas Savienības pilsoņi. Bet viņi šeit nav ietverti, tas nozīmē, ka viņiem nebūs tiesības uz uh, ģimeņu apvienošanu. Tiks uh, piemērotas ļoti striktas uh, nacionālās tiesības. Tātad tas attiecas ne tikai uz ģimenes locekļiem, kas pašlaik atrodas Lielbritānijā pēc Brexita, viņiem nebūs nekāda statusa, jo viņi tur nav iekļauti, viņi nav šajā kopējā līgumā, bet tas ietekmē arī turpmākos ģimenes locekļus ārpusē un arī tos britu pilsoņus, kas atgriezīsies Lielbritānijā pēc tam, kad būs uh, nostrādājuši Eiropas Savienības dalībvalstīs, un man ir šādas lietas, tas nav kaut kas teorētisks. Tātad Brītu pilsonis dodas uz Maltu. Viņai pievienojas eh, viņas Krievu māte, jo šī mana Britu pilsona ir naciona, uh, eh, nacionalizējusies, un viņai ar savu mm, Krievu māti nav tiesību iebraukt Lielbritānijā. Tātad šeit ir runa par uh, reāliem gadījumiem, un vēlāk šīs situācijas būs tikai sarežģītākas. Šeit būs runa par Britu pilsoņiem, kas nevarēs iebraukt, un nevarēs iebraukt arī citās Eiropas Savienības valstīs, un tā ir diskriminācija, balstoties uz nacionalitāti, jo mm, izrādās, ka viņi ir bijuši Briti. Nākamais. Pinēlī kundze runāja par to, ka Eiropas Savienības pilsoņu tiesības nav nodalāmas, un viņa jo īpaši runāja par to, kā uh, vienu tiesību atņemšana ietekmē citu tiesību izmantošanu. Atvesinātās tiesības ir tiesības, kas ir sasaistītas ar tiesībām uz brīvu pārvietošanos saskaņā ar 21. pāntu, bet tās ietekmē arī pilsoņu tiesības saskaņā ar 20. pāntu. Un Eiropas Savienība grib izslēgt pilnīgi visu, kas izriet no 20. pānta, jo viņi domās, ka te ir runa par visiem brītu cilvēkiem. Tātad šeit ir runa par britu cilvēkiem, kuri ir izmantojuši tiesības saskaņā ar līgumu, un tas nozīmē, ka viņi ir eiropieši. Ko aptver atvesinātās tiesības? Tie ir aprūpes sniedzēji, radinieki un uh, tiesiski aizbildņi. Un radinieki ir atkarīgi no konkrētiem gadījumiem saskaņā ar direktīvu. Un tātad tas uh, ir vajadzīgs tā, tātad tas ir šīs tiesības ir paredzētas tikai tad, kad eh, Britu, kad, kad Eiropas Savienības pilsonim ir vajadzīga šī aprūpe. Tātad eh, te ir runa, teiksim, par gadījumiem, kur uh, britu pilsoni, kura vecāki ir, teiksim, kolumbieši, bet šeit ir runa arī par vācu bērnu, kas ir piedzimis Lielbritānijā un kuram pēc tam būs jāizbrauc, tāpēc, ka šis bērns nav izmantojis līguma tiesības un viņš ir atkarīgs no vecākiem. Tātad vecāki varbūt ir trešo valstu pilsoņi, teiksim, vācu bērns ar Pakistānas māti. Un nākamais slaids. Ahmeda Emosa lieta, tad, tad Lielbritānijās tiesās skatīta lieta. Pakistāniete, kas ir aprecējusi vācieti, pēc tam viņi šķiras, bet viņi pārvācas uz Lielbritāniju. Viņiem ir divi bērni, kuri tagad ir vācu pilsoņi, kas dzīvo Lielbritānijā, taču viņi ir pakistānieti, un Lielbritānija viņu grib mest ārā no valsts. Un viņi saka, ka mani vācu bērni šeit nevar palikt, ja es nevaru palikt. Un Lielbritānijas tiesas spriež, ka jūs balstāties uz 20. pantu, kas ir pilsonības pants. Pretējā gadījumā jums vajadzētu vākties prom, un arī bērniem vajadzētu braukt prom. Tad tas nav 21. pants, un tas nav iekļauts um, kopējā nolīgumā. Un tāpat šeit ir runa arī par šo aprūpsniedzēju bērniem. Ja jūs izņemat no šī reizēķina vienu ārā, tad, tad eh, te ir runa par Eiropas Savienības pilsoni, kas brauc ārā no Lielbritānijas izņemam vienu kārti un viss kāršu namiņš sagāžas. Tieši tāpēc nedrīkstētu būt tā, ka mēs šeit tulkojam tiesas piespriestās tiesības, tad mēs nevaram teikt, ka mēs iekļājam šos pilsoņus tikai balstoties uz direktīvu, bet te var runa būt par tānti, par dzīvespiedru un tā tālāk. Viss tiek spriests pēc konkrētiem gadījumiem. Nākamais slaids. Tāpat arī šeit nav ietverti tie, kuru tiesības uz dzīvesvietu izriet no 7. pānta hartā. Valdība nevēlas hartu saglabāt. Citi ģimenes locekļi, kas nedzīvo uzņēmēju valstī, tātad tie ir cilvēki, kas ir atkarīgi no mājasemniecības, bērni, kas vairs nemācās, Šeit Brexit vadošai grupai vēlos norādīt, ka Diemžēl, un tas varbūt izriet no Lielbritānijas pozīcijas, uzskatu, ka Lielbritānijas pozīcija bija spēcīgāka, tātad šeit bija teikts, ka bērni ar šīm atvasinātajām tiesībām ir jāuzskata par individuāliem tiesību subjektiem, un vēlāk tas tika samazināts tikai uz uh, izglītošanās periodu, un tad, kad viņi beidz mācīties, tad to visu nevar pagarināt, ja vien viņi neiekrīt citās kategorijās. Pretējā gadījumā viņi būtu varējuši palikt piecus gadus ilgāk. Mm, varbūt to visu vēl var kaut kā pagriezt atpakaļ. Lielbritānijas valdībai būtu daudz vienkāršāk, ja viņus uzskatītu par individuāliem tiesību turētājiem, tātad viņiem ir jāpiemēro mm, kaut kas. Uh, ekvivalents uh, nometnēm statusam. Kas notiks ar šīm personām, kas, es, kā es teicu, ir izslēgtas? Saskaņā ar Terēzes mēs teikto, viņi uh, kļūst par uh, nelegālajiem, jo viņiem pēc tam būs uh, jāmēģina panākt uh, savu reģistrāciju, un tā kā viņa ir strādājusi iekšlietu ministrijā, viņa ļoti labi saprot, par ko viņa runā. Šeit saskaņā ar imigrācijas noteikumiem ir jābalstās uz tiesībām uz ģimenes dzīvi un privāto dzīvi. Un šeit patiešām sākas naidīga atmosfēra. Astotā panta lietas nav vienkāršas. Kādas ir pieteikuma izmaksas? Teiksim, kāds iesniedz pieteikumu par cilvēktiesībām? Divi ar pus uh, gadu atvainājums. Pēc uh, diviem gadiem viņiem atkal ir jāpiesakās, tad četras reizes. Uh, un pēc eh, desmit gadiem viņam var pieteikties uz beztermiņa uzturēšanos. Un eh, katru reizi ir jāmaksā deviņ, ap 900 mārciņām, un kopā tad viņiem sanāk samaksāt ap 6000 mārciņu, plus vēl viņiem ir jāmaksā arī par juristu izdevumiem. Tas nozīmē, ka tas viss paliek Lielbritānijai. Nākamais slaids. Šie ir nosacījumi. Vai nu viņi var pierādīt, ka viņi ir desmit gadus bez pārtraukuma uzturējušies Lielbritānijā, to runāja arī Spaventas kundze. Šeit eh, parādās jautājums par tiesiskumu. Tad, tad Lielbritānija apsolīja, ka viņi nepieprasīs visaptverošu slimības apdrošināšanu. Es eh, to neredzu šajā līgumā, to visu vajadzētu likt uz papīra. Otrais Direktīva 34. pāns. Tad 2004.38. Tur tiek teikts, ka dalību valstīm ir jāizplata informācija attiecībā uz Eiropas Savienības pilsoņu tiesībām un pienākumiem par tematiem, kas ir aptverti šajā direktīvā, un jo īpaši tas ir jādara veicot izpratnes veicināšanas kampaņas, kas tiek izplatītas nacionālajos un vietējos plašsaziņas līdzekļos. Tas nav izdarīts, un tāpat arī nav nepieciešamības reģistrēties. Tas nozīmē, cilvēki nezina, un tas ir tāds āķis. No vienas puses var pateikt, ka cilvēkiem ir jāievēro likuma burts, bet jūs nesat izdarījuši to, kas jums bija jādara, un cilvēki nebija informēti. Tātad Tāpat šeit parādās šķēršļi attiecībā uz privāto dzīvi. Ir jānodzīvo 20 gadi, ja kaut kas uh, ir nelegāls. Un tāpat arī ir papildu prasības bērniem. Jāpierāda, ka ir ļoti smagi šķēršļi jūsu integrācijai, jūsu izcelsmes valstī. Tātad, ja šos eh, cilvēkus neaptvers ar līgumu, viņus uh, gaida ļoti drūma nākotne, kur būs ļoti daudz jāmaksā, un nav arī nekādas skaidrības, vai beigās viņu uzvarēs. Es vēlētos pateikties Eiropas parlamentam par uh, izciliem sasniegumiem, ko viņi ir panākuši. Es piekrītu, jūs varat sasniegt vēl vairāk, un mēs noteikti jums palīdzēsim un sniegsim šo palīdzību jebkādā formātā. Lielas paldies vēlreiz par uzaicinājumu. Thank you. Thank you very much. Um... Paldies. Anai Lordai gribēju nu, pateikt, jūs iepriekš runājāt par izņēmumiem no GDPR. The Guardian ir arī raksts par šo lietu. Tur pastāv diezgan um, bīstamas situācija, kas sarunu aizsargā imigrācijas likumā, un tagad tiktu ietverti ļoti daudz ierobežojumi Gribēju lūk norādīt, ka deputāti tiešām sēko situācijai. Tas viss ir sācies jau 83. gadā. Jā, lūk, gribēju, lai jūs zinātu. Un paldies vēlreiz par padziļināto analīzi. Estera Linča, konfederālā sekretāra, kas ir atbildīga par Brexit etuts sastāvā. Paldies priekšsēdētāji, paldies komitejām par iespēju. Paldies par eh, to, ka strādājošajiem un arotbiedrībām ir eh, iespēja paust savu viedokli par situāciju sarunās. Strādājošie Eiropā ir arvien lielākā frustrācijā, un tas ir tāpēc, ka vēl arvien nav skaidru atbilžu. No nu, vienas puses ir ļoti labi principi par pastāvoš, pastāvīgām tiesībām dzīvot un strādāt, bet, ja satiekat strādājušos, viņi vaicā, nu vai tas ir uz uh, ilgu laiku, un viņam tiek norādīts, ka, nu, ne, tas nav tik droši. Nesen runāju ar kādu darba ņēmēju apvienotajā karalistē Viņš dzīvo Bratislavā, strādā Austrijā. Pierobežas eh, darba ņēmējs. Nu, lūk, un jautājums ir, vai es varēšu turpināt šādi strādāt, vai ģimene varēs man pievienoties kā ar sociālo apdrošināšanu, un tas viss vēl ar vienu ir miglātīts, slēpjoties aiz tā, ka neesam vienojušies par visu, kamēr neesam vienojušies par detaļām. Nu, lūk, un tad ir jautājums, vai pieņemt paaugstinājumu, vai turpināt darbā eh, šajā strādāt, vai. Uh, paaugstināt kvalifikāciju, vai būs iespēja atgūt ieguldītos līdzekļus. Nu, tas viss ilgst jau vairāk uh, kā gadu, un uh, nekas neliecina par to, ka tas beigsies. Nu, tiešām mums ir jābūt reāliem un jāspēj cilvēkiem sniegt atbildes un uh, stabilitāte, kas viņiem ļautu pieņemt būtiskus lēmumus dzīvē. Otra lieta ir zināma virspusējība notiekošajās diskusijās, un tas nekam nepalīdz. Nu, viena lieta ir vienošanās, kur ir teikts, ka būs vienlīdzīgi spēles noteikumi. Situācija ir pavisam cita, ja runa ir par garantējamām tiesībām darba vidē. Ir atšķirības starp dalībvalstu, kas ir apņēmusies kaut ko darīt, un darba ņēmēju, kurš var nodrošināt to, ka darba devējs tik tiešām ievēro normas, un mums ir jāiedzināties tieši šādās detaļās. Nu, lūk, ja runa ir par to, kas trūkst priekšlikumos, tad jāsaka, ka strādājošiem vēl vien trūkst specifikas un noteiktības, konkrētības, lai saprastu, kāda ir situācija. Nu, lūk, un šī virspusējība ir tikai viena lieta – arvien vairāk bažījos par to, ka ir neizpratne par piemērojamajām tiesībām darba vidē. Es eh, centīšos savu prezentāciju saīsināt, tāpēc pavisam īsi. Nu, piemēram, degvielas uzpildes stacijas darbinieks. Es par darba tiesībām vēl runāšu, bet lūk, viņu darba tiesības ir ietvērtas, piemēram, ķīmisko vielu drošības noteikumos, varbūt, ka viņi tais arī sviesmais, uz viņiem attiecas pārtikas un sanitārie noteikumi. Viņiem jāzina, kā darboties ar benzīnu, lai viss neuzsprāgtu, tāpat ir arī sociālās apdrošināšanas normas, varbūt, ka viņi vakarā iet uz skolu, līdz ar to studējošo tiesības, kvalifikāciju atzīšana, nu, varbūt, ka viņi brīvajā laikā mm, spēlē akordeonu un tad dodas pārobežu braucienos ar savu grupu, tā tad uz viņiem attiecas arī pārobežu uh, noteikumi. Nu, lūk, nu nevar šo visu atdalīt un teikt, ka mums lūk, mazliet no tā, mazliet no šī, un viss gal galā būs kārtībā. Nu, nē, tas viss noies greizi. Un visvairāk skars vismazāk aizsargātos. Eiropas uh, Savienības darba tiesības regulējušās normas. Par to visu jau ir plaši izteikušies iepriekšējie runātāji. Uh, papildus citām tiesību jomām. Nu, tad varbūt ķerties vienkārši klāt visiem tiesību aktiem, tos izlasīt, un tad varētu saprast, cik tālu tad esam no atbilstoši risinājuma, bet, nu, tam vajag vairāk nekā desmit minūtes. Tikai izlasot vienu tiesību aktu noteikumus, visus, kas ir attiecinām, arī tam nepietiks ar desmit minūtēm. Tā kā valda milzīga negatavība ja runa ir par detalizētības līmeni, kas ir nepieciešams, lai nodrošinātu augsta līmeņa tiesību aizsardzību. Tie ir skaisti principi, protams, bet mums ir jāpievēršas detaļām, lai nodrošinātu to, ka tiek piemērotas atbilstošās tiesības. Un, ka tas ir nodrošināts, kā tad to visu īstenot. Darba ņēmējiem ir jābūt iespējai celt uh, sūdzības uh, pret saviem darba devējiem. Ir nerealistiski domāt, ka brīvas tiešniecības nolīgums ar skaistiem principiem, kur būtu norādīts, ka, lūk, varbūt nekonkurēsim balstoties uz darba ņēmēju apstākļiem, būtu naivi domāt, ka tas reāli ietekmēs darba vidi. Man kā darba ņēmēja pārstāvēja ir dažkārt nācies pret valdībām vērsties tiesā, lai nodrošinātu vienlīdzīgus samaksas noteikumus. Uh, Runa ir par reāliem tiesību aktiem, ko darba ņēmēji var izmantot savā aizsardzībā, un darba ņēmējiem ir jābūt tiesībām sūdzēties par pretiesiskām darba devēju darbībām. Arī gadījumos, kad nodarbinātājs ir valsts. Nu, ir skaidrs, ka, ja runa ir par darba ņēmējiem, tad vēl ar vienu situācija nav korekta Eiropas Savienībā lielā mērā Eiropas Savienībā tiek uh, mērķēts uz eksploatācijas izskaušanu, bet tas neizdosies, ja šī vienošanās būs viduvēja un tukša. Mums ir jānodrošina tas, ka visā Eiropā darba ņēmējiem nav jāķeras vienam otram pie rīkles. Mm, mans tēvs ir īrs, māte ir angliete. Un līdz ar to es nevaru nerunāt par robežu Ziemeļīrijā. Tas ir tik ārkārtīgi būtiski. Šī robeža nedrīkst atgriezties. Nu, lūk, tiek runāts, ka ja tā nebūs tāda stingra, cieta robeža, tad jau viss būs kārtībā. Nu, un, ja runa ir par muitas pārbaudēm, tik līdz ierodas kāds uniformā un droši vien ar ieroci robežā Ziemeļīrijā, uh, šāda situācija mūs atsviedīs atpakaļ tais laikos, kuru dēļ mēs balsojām par labu Eiropas Savienībai. Mēs esam eiropieši. Un to laik valdošajām viedokļu atšķirībām vairs nebūtu jābūt aktuālām šodien. Paldies, Esterei! Lūdzu, arī savu prezentāciju dariet pieejamu mājaslapā. Džulija Onslo Kola, partnere PricewaterhouseCoopers. Viņa arī ir aktīvi darbojusies migrācijas jomā jau labu laiku. Tiešām liels prieks, ka viņi ir kopā ar mums un dalīsies savās uh, zināšanās ar mums. Paldies, Klod! Es esmu tiešām priecīga par iespēju dalīties pieredzē ar jums šodien. Uh, ir būtiski, lai Eiropas parlamenta deputāti būtu daļa no noritušajām diskusijām, kas ir tik ārkārtīgi būtiskas uzņēmējiem. Es runāšu no uzņēmēju skata punkta. Papildus tam, ka esmu nodaļas vadītāja PricewaterhouseCooper, es piedalos arī Londonas domes migrācijas jautājumu darba grupā. Uh, citu struktūru starpā. PricewaterhouseCooper ir viens no plašākajiem globālās imigrācijas tīkliem. Ir vairāk nekā 600 eh, konsultantu daudzās valstīs. Es eh, piedalos arī imigrācijas jautājumu valdē Vašingtonā, un eh, mani pienākumi man ir parādījuši, kādi ir izaicinājumi, ar ko saskars uzņēmē imigrācijas jomā. Uh, Kopš eh, referenduma esmu runājusi ar visdažādāko uzņēmējdarbības nozaru pārstāvjiem, visdažādākā izmēra uzņēmumos, lai saprastu, kādi tad ir izaicinājumi, ar ko saskars uzņēmēji. Kopš manis pēdējās uzstāšanās Eiropas parlamentā ir bijusi, mm, ir bijis vērojams labs progress eh, nostājā par mm, darba tiesībām. apvienotās karalists iekšlietu ministri ir saskārusies ar uh, ievērojamām grūtībām risinot Brexit sekas. Viena no lietām, ko gribu norādīt, valdības institūts nesenien nāca klajā ar ļoti interesantu informāciju par to, kā iekšlietu ministrija ir reaģējusi uz šiem izaicinājumiem. Uh, Nu, un varbūt, ka viņi ir pelnījuši mazliet vairāk atzinības, nekā viņiem tiek dots. Ja paskatāmies uz skaitļiem, tad pirms referenduma eh, iekšliet ministrija saņēma aptuveni 24 pieteikumus pastāvīgajai dzīvesvietai ceturksnī, nu, un tagad tādā pašā laika posmā eh, ir vairāk nekā 127,5 tūkstoši. Uh, Šobrīd iekšlietu ministrija detalizēti plāno jauno reģistrācijas sistēmu, lai nodrošinātu to, ka tā ir vienkārši lietojama un ļautu ātri un viegli reģistrēties Eiropas Savienības iedzīvotājiem. Piekrītu iepriekšējiem runātājiem. Šobrīd ir izdevība sakārtot sistēmu. Iekšlietu ministrija tiešām cenšas uh, nodrošināt šādu jaunu sistēmu, kas būs sasaistīta ar citām valdības struktūrām, lai mazinātu slogu Eiropas Savienības iedzīvotājiem, lai viņiem nebūtu jāiesniedz lieki, nevajadzīgi dokumenti. Esmu redzējusi jaunās sistēmas agrīno versiju. Un man tiešām šķiet, ka tā atbildīs iedzīvotāju gaidām attiecībā uz tās uh, vienkāršību. Uh, Iekšlietu ministrija cieši sadarbojas ar ieinteresētajām pusēm, ir tikusies ar dažādām grupām, un ļoti daudz eh, iekšlietu ministrijā tiek eh, domāts par to, kā labāk veidot saziņu ar uzņēmējiem un iedzīvotājiem. Par spīti visam šim progresam un eh, labajiem rezultātiem mēs visās uzņēmējdarbības nozarēs redzam, ka gan uzņēmēji, gan arī iedzīvotāji vēl ar vienu ir ārkārtīgi apmulsuši, un tas ietekmē viņu lēmumu palikt vai pamest apvienoto karalisti. Un, faktiski tas ietekmē viņu ikdienas uh, dzīvi un darbu. Es to esmu vērojis pati savām acīm un redzu, kā tas ietekmē arī investīciju lēmumus, īpaši tajās uzņēmējdarbības nozarēs, kas lielā mērā paļaujas uz Eiropas Savienības strādājošajiem. Visas puses grib lielāku skaidrību redzēt kopīgajā ziņojumā, un visi grib saprast, kāda ir ceļakārta, kas aizvedīs mūs līdz uh, nākotnes nostājai. Tāpēc ir ārkārtīgi svarīgi nodrošināt skaidru informāciju uzņēmējiem un iedzīvotājiem abās uh, šaurumu pusēs. Kad pēdējoreiz uzrunāju parlamentu, es skaidroju, ka PricewaterhouseCoopers ir nākuši klajā ar vairākiem ziņojumiem, skatījuši, cik lielā mērā dažādas ekonomikas nozares paļaujas uz Eiropas Savienības strādājošajiem. Bija ziņojums ar nosaukumu mūsu ņemot vērā faktus, tika skatīts desmit gadu periods un tika parādīts, ka katrs migrē, mig, migrants strādnieks nodrošināja vairākus tūkstošus pievienotās vērtības Londonas ekonomikā. Un, ja mēs skatāmies uz to, ka ir 1,8 migranti strādnieki, tie ir 83 miljardi. Nu, tā ir ceturtā daļa no bruto pievienotās vērtības Londonā. Vairāk nekā 13 tūkstoši izpildu direktoru tika aptaujāti vaicājot par viņu bažām turpmākajos 12 mēnešos, un 80% norādīja, ka viņus tiešām satrauc nepieciešamo prasmju pieejamība. Uh, Un apvienotajā karalistē izpildirektoru skaits, kas minēja šīs bažas, bija vēl augstāks. Es domāju, tas ir ļoti interesanti, ja mēs to salīdzinām ar pētījumu 2013. gadā. Tur bažas par kvalificētu prasmīgu darbinieku pieejamību bija krietni mazākas. Līdzsakus bažām par prasmju trūkumu. Uh, vēl kāds eh, secinājums no šīta PricewaterhouseCoopers pētījuma eh, parādīja, ka ļoti daudz izpildirektori ir nobežījušies par to, vai uzņēmumam būs izaugsme. Ja mēs paskatāmies uz galvenajiem indikatoriem globālās ekonomikas situācijā, nu šobrīd mēs esam ļoti pozitīvā ekonomiskā snieguma periodā kopš eh, finanšu krīzes. Nav pārsteigums, ka uh, kvalificētu, prasmīgu strādājošo pieejamība ir tik būtiska uzņēmumiem. Lūk, šajā kontekstā, manuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi vēlreiz norādīt, ka ir jāveido skaidra saziņa, kas cerams ļaus e, mazināt neskaidrību. Protams, ka uzņēmējs skatās nākotnē un satraucas par to, to, eh, kas tad tiks iekļauts vienošanās tekstā par pārēju un kas notiks pēc pārējas. Uzņēmēji jo īpaši vēlas, lai Eiropas Savienības iedzīvotāji, kas eh, iebraukt apvienotajā karalistē pēc Brexita, lai viņiem būtu tādas pašas tiesības kā tiem ES iedzīvotājiem, kas ir apvienotajā karalistē jau tagad jo tas noteikti nodrošinātu skaidrību un paļāvību attiecībā uz Eiropas Savienības iedzīvotāju statusu. Nu, lūk, es gribēju nobeigumā teikt, ka eh, pārējais pasākumu periods un kas notiks tad, kad šis periods būs beidzies, tas ir jautājums, kas ārkārtīgi satrauc uzņēmējus un iedzīvotājus. Ceru, ka to varēs atrisināt iespējami ātri, nodrošinot eh, iespējami mazākus problēmas iedzīvotājiem un uzņēmumiem. Uzņēmēji šobrīd saskars ar ārkārtīgi sarežģītiem izaicinājumiem - automatizācija, robotika, darba nākotne. Tāpēc vienošanās par uh, iedzīvotāju nākotnī ES un apvienotajā karalistē ir tik būtiska. Okay, thank you, Julia. And now we're into the... Paldies, Julija. Un tagad pēdējie divi runātāji. Pateicamies jums par pacietību. Profesors Jonatans Porters un Stīvs Pirs runās pēc viņa ļoti īsi ievad vārdi. Abi viņi ir profesori. Jebkurš, kurš uh, pārzina šo jomu, zina, ka viņi ir galvenie, kas ir uh, izrādājuši stratēģiju šai jomā. Viņš uh, tad. Uh, Portas kungs ir uh, King, no King's College un pirms tam strādājis arī finanšu ministrijā. Um, thank you very much. Liels paldies par uh, š, to, ka stādījāt mani priekšā. Es gribu izteikties pēc iespējas īsi un vairāk runāt par nākotni. Jau iepriekšēji runātāji labi izanalizēja uh, decembrī panākto vienošanās Nu, jūs to noteikti pārzināt, tātad šo darījumu daudz uh, detalizētāk nekā es. Tagad, uh, kā parlamentam vajadzētu pievērst uzmanību, kas daudz, kas jau ir pateikts, bet ir vēl viens punkts uh, pēdējais šajā slaidā, par ko vajadzētu uh, runāt uh, parlamentam. Uh, tātad ir jābūt uh, neatkarīgai nacionālai iestādei, kam ir jābūt pilnīgi neatkarīgai, kas pārstāv pilsoņu intereses, kam ir reālas pilnvaras. Uh, apvienotā karaliste nav īpaši centusies uzklausīt šādus pilsoņu paustas bažas, tādēļ ir jābūt noteiktām garantijām ar ilgtermiņa ietekmi, lai varētu kontrolēt um, šīs vienošanās uh, īstenošanu, jo kad šis uh, līgums būs parakstīts, tad Briselē jums būs ļoti mazas ietekmēšanas iespējas, varbūt būs daži uh, atombumbas jūsu rīcībā likvidēt attiecības ar apvienoto karalisti, bet tādā mikro līmenī un sekundārā līmenī būs uh, ļoti mazas iespējas kaut ko ietekmēt attiecībās ar apvienoto apvienotās karalistes eh, tiesisko un juridisko eh, administratīvo struktūru. Tā tad um, ehm, eh, koncepcija par status quo saglabājošu nolīgumu. Nu, būtībā tā ir oksimorona, jo tas uh, ir pilnīgi pretrunā lietas būtībai kā mēs abus šos viedokļus saskaņojam - politisko un juridisko apvienotā karalistē un uh, Eiropas Savienībā. Pēc uh, šī uh, pārējais perioda, kas uh, notiks. Tātad daži apsvērumi. Apvienotās karalistes pieejai ir eh, tad loģisks pamatojums. Persona, kas ierodas pēc Brexita, nav tādā pašā statusā kā pilsoņi, kas uh, eh, iedzīvo, eh, apvieno, Eiropas Savienības pilsoņi, kas atradās uh, apvienotā karalistē uh, līdz uh, Brexitam. Un, uh, pārējas noteikumi būtu uh, jāformulē līdz 29. martam 19. Uh, gadā, bet šeit situācija ir sarežģīta un neskaidra. Tātad jebkurš es pilsonis, kas ieradīsies pārējais periodā, būs juridiski neskaidrā situācijā un viņām būs jāiesniedz pieteikums neatkarīgi no tā, kāda būs pēc Brexit sistēma, un tas vispār uh, nos, kļūs skaidrs uh, tikai varbūt uh, pārējais perioda sākumā, ne ātrāk. Tātad pēc Brexita e ES 27 valstu pilsoņiem pārcelties uz apvieno karalisti strādājot vai uh, ģimenes apsvērumu dēļ uh, varētu šķīst absolūti nepieņēmam gan pilsoņiem, gan no darba devējiem, gan ģimenēm. Un tātad, ja nākamajā mācību gadā mums būs ļoti grūti kādu piesaistīt uh, augstā, kādu augstu līmeņu speciālistu, jo nebūs pusotru gadu skaidrības par viņu tiesisko situāciju, bet pastāv arī reāls alternatīvas, kā novērst šādas situācijas rašanos. Es gribu tagad runāt nevis par pilsoņu tiesībām kā tādām, bet par nākotnes attiecību ietvaru. Ja viss notritēs glūdi un sarunas virzīsies uz priekšu, par to būs parlamentam jau drīz jālēmj un jādiskutē gan no ES, gan apvienotās karalists viedokļa nav īsti skaidri, vai abas puses vēlas runāt par migrāciju un darba spēka pārvietošanos turpmāko attiecību ietvaros, un vai eh, tiks iekļauts atbilstošas normas. Uh, pakalpojumu tirzniecība un darba spēka pārvietošanās uh, Uh, nu, ierobežota uh, veida normas ir iekļauts pat CETA nolīgumos. Bet uh, katrā gadījumā reāls ieguvums būtu abām pusēm, ja šādas normas tiktu paredzēts, bet ir arī uh, stipri argumenti eh, par labu tam, lai tas tiktu svītrots no darba kārtības, jo imigrācija ir ļoti eh, tāds eh, sensitīvs jautājums politiski, un tādēļ būtu centieni nesarežģīt vēl vairāk šo uh, vienošanos. Jo Eh, tā ir arī eh, dalību valstu kompetence, eh, ko varētu neiekļaut Eiropas Savienības līgumā ar trešo pusi. Kāda būtu ekonomiskā ietekme un uh, turpmākās uh, sekas? Uh, nu, varētu arī būt, ka šis jautājums pazūd no darba kārtības pilnībā nākamais. Tas sasauc ar Rodžeru teikto. Manuprāt, būtu jāņem vērā arī iespēja, ka apvienotā karaliste pārdomās, nu, ja ne par Brexit, tad personu brīvu pārvietošanos, par to ir sarežģīti runāt no politiskā viedokļa, bet mēs varam pieņemt, ka pašreizējā valdība uh, Uh, un premjerministra un sarunvešanas komanda vai nu paliks savās vietās, vai arī nepaliks savās vietās sarunu vešanas procesā. Tas nenozīmē, ka pie varas nāks cita politiskā partija, bet, protams, ir dažādi scenāriji iespējami. Šobrīd ir pasludināts, ka ir, e, sarkanās līnijas ir dalība vienotā tirgū, personu brīva pārvietošanās, bet tas var mainīties un e, parlamenta vairākums vai vēlētāju vairākums varētu nepiekrist. Un tādēļ ir tomēr jāplāno, kas not, varētu notikt tad, ja apvienotā karaliste maina savu nostāju. Tātad mēs balsojām par Brexit un izstāšanos no Eiropas Savienības. Un, jo apvienotās karalistes politika ir uh, grūti apvienojama ar ES politiskām struktūrām, bet uh, tomēr vēlamies saglabāt uh, pēc iespējas ciešas ekonomiskās saiknes ar Eiropas Savienību. Uh, un tas iekļauj zināma veida dalību vienotajā tirgu un um, muitas savienībā un arī personu brīvu pārvietošanos. Un tad, uh, jebkurā apvienotās karalistes valdība vēlēsies apspriest, kāda veida brīva pārvietošanās būs uh, saskaņojama ar dalību vien no tajā tirgu, jo, piemēram, Norvēģija, Šveicē, Lihtenšteina uh, atzīst brīvās pārvietošanās principu, bet uh, atšķirīgā juridiski administratīvajā ietvarā. Uh, tas ir atšķirīgs arī no ES uh, ietvara. Un ta, es saku, ka tas var nenotikt, bet eh, ja nu mēs nonāktu šādā situācijā, tiešām būtu žēl, ja mēs nebūtu veikuši sagatavošanās darbus, lai informētu abu pušu sarunu vedējus, ja nu šis jautājums atgriežas darba kārtībā. Apvienotā karalistē var notikt strauji politiskie pagriezieni. To jau esam piedzīvojuši pēdējo gadu laikā, un tas nozīmē, ka būs vēl daudz darba jums priekšā could see the standard of contributions we're getting and from... Jā, mums ir ļoti augsta līmeņa prezentācijas un jūs varēsiet ar visu to arī iepazīties mūsu interneta vietnē, gan Jonathan, gan citu kolēģu prezentācijas. Mēs tur ievietosim. Un uh, Galķērī kungs arī norādīja, ka viņām ir ļoti svarīgi uh, uzklausīt jūsu viedokli un to arī uh, par to informēt uh, Brexit uh, vadības grupu. To mēs arī daram un mēs parūpēsimies, lai visi deputāti varētu iepazīties ar šiem materiāliem. Mūsu nākam runā, nākamam runātājam ir uh, daudz uh, sekotāju Twitterī, un tas ir profesors Stīvs Piers. Uh, paldies par aprakstu. Es vēlējos likt uzsvaru uz um, izkā, izstāšanās nolīgumu, kaut arī mums projekta vēl nav. That's going to be the focus of discussions and it... Tas būs uh, galvenais mūsu sarunu temats, nu, protams, pieņemot, ka tas tiks ratificēts. Un uh, šeit mums vajadzēs arī domāt par to, kā tas ietekmēs uh, tiesības. Mēs tad jau būsim aizmirsuši par sarunu vešanas vadlīnijām, jo tieši izstāšanās līgums būs svarīgākais tiesība akts. Tāpat Es nezinu, vai būs eh, arī vienpusēji tiesību akti no Eiropas Savienības puses attiecībā uz brītu pilsoņiem. Tiklīdz būs pieejams projekts šim līgumam. Mm, visa uzmanība tiks pievērsta īru robežas jautājumam. Ja mēs paskatāmies uz ziņojumiem, tad eh, pilsoņu tiesību jautājumus mēs itin vienkārši varētu pārvērst tiesību aktā, bet uh, īru robežas jautājums juristam ir ļoti grūti lasāms. Tam nav pilnīgi nekādas saistības ar mm, to, kā ir jāizskatās eh, tiesību aktam. Protams, ka tas aizņem daudz eh, laika, tāpēc, ka tas ir svarīgs jautājums, bet mēs nedrīkstam aizmirst arī par britu pilsoņiem. Galu galā ļoti daudz, kas no tā tiks iekļauts iekļauts izstāšanās nolīkumā. Es gribētu šeit izcelt vairākus svarīgākos punktus. Pirmām kārtām, kā mēs varētu ietekmēt izstāšanās līgumu. Es nezinu, vai jūs mm, Brexit vadības grupā esat redzējuši projektu, vai jūs varat izteikt komentārus, bet kaut kād šis projekts būs publisks, un mēs no ārpuses varēsim sākt to visu nepārtraukti komentēt un ieteikt dažādus grozījumus un uh, cerams, ka tas viss skars arī Eiropas parlamentu. Es uh, zinu, ka mēs uh, no ārpuses noteikti gribētu iesniegt grozījumus tekstā jau tagad. Kādi tad ir svarīgākie punkti? Pirmkārtām uzraugiestādē. Mm, papildināšu Portas kunga teikto. Šeit ir uh, trīs svarīgākie elementi. Pirmkārtām neatkarība, pilnveres un resursi. Uh, kādas būtu jāpiešķir um, uzraudzības iestādē Britu pilsoņiem Eiropas Savienībā. Cerams, ka komisija arī paveiks savu darbu attiecībā uz uh, Britu pilsoņu tiesībām 27 valstīs. Iespējams, ka arī par šo jautājumu tiks sagatavots atsevišķs teksts. Ja runa par šo jauno iestādi Lielbritānijā, es uzskatu, ka ir svarīgi garantēt tās neatkarību. 31. Mm, decembrī Lielbritānijas valdība mēģināja, piemēram, mm, bez mēģinājumiem, be, bez, bez rezultātiem nodrošināt šo regulējumu. Es domāju, ka mums eh, vai ir jāņem vērā šeit judikatūra par datu aizsardzības iestādēm. Šeit eh, mēs uz to varētu atsaukties un tas varētu būt noderīgi. Tāpat arī ir jādomā par pilnvarām. Nedrīkstētu būt tā, ka tā kļūst par konsultējošu iestādi, ko valdība ignorē un kas tiek izņirgāta avīzēs. Mums ir jāpiešķir tādas pašas pilnvaras kā datu aizsardzības iestādēm, tātad tās var pateikt valdībai, ko darīt, vai arī var pateikt, vai nevajag vērsties tiesā. Tas nozīmē, ka mēs varētu arī domāt par resursiem, ja šie lēmumi var tikt apstrīdēti vai arī Eiropas Savienības 27 valstu pilsoņi tos apstrīd, šai iestādē būs vajadzīgi resursi. Īru datu aizsardzības iestāde ļoti bieži kritizē, sakot, ka tā iet uh, Facebook pavadiņā. Mums uh, vajadzētu domāt par visiem šiem trīs elementiem. Nākamais punkts ir reģistrācija. Vai Lielbritānija vēlas reģistrēt uh, e ES27 pilsoņus? Tas, protams, ir uh, pieļauts saskaņā ar direktīvu par brīvu pārvietošanos, bet ir jautājums, vai ir jāievēro šīs robežas, kas ir noteiktas direktīvā, piemēram, arī judikatūra. Eh, Eiropas tiesas Hūbera lieta, kur ir runa pār šiem ierobežojumiem attiecībā uz imigrāciju. Vajadzētu pārliecināties, ka izstāšanās nolīgumā tiek noteiktas eh, reģistrācijas robežas. Vēl kāds svarīgs punkts ir um, settled status eh, mehānisms. Uh, Es domāju, ka šeit eh, ziņojuma gatavošana rada problēmas. Šeit mēs atsaucamies uz Lielbritānijas iekšējiem dokumentiem, un šķiet, ka neparādās nekādi mēģinājumi nodrošināt, lai mm, Lielbritānijas saistības kļūtu tiešām juridiski saistošas. Šie punkti noteikti ietekmēs ES pilsoņtiesības, piemēram, um, tie, tiesāmības pārbaudes. Jau šeit Lielbritānija ir vairāki gadījumi, piemēram, skolotājiem ir mm, vajadzīgas šīs izziņas par to, ka viņi nav sodīti. Un, um, ja tas viss attieksies uz vairākiem miljoniem cilvēku, tad, ja šī sistēma nedarbojas jau, uh, um, attiecībā uz pavisam nelielu skaitu skolotāju vai veselības aprūpas darbinieku, tad uh, tas viss noteikti sabruks. Un tāpat arī atruna par to, ka nebūs vajadzīga veselības apdrošināšana. Es domāju, ka kaut kādā veidā to visu vajadzētu padarīt saistošu. Uh, Lielbritānija vēlas, lai izstāšanās līgumā būtu arī savstarpējas atsauces uz turpmākajām attiecībām ar Eiropas Savienību. Mm, tas ir tikai saprotami, un šeit varētu būt arī atsauce uz 50. pantu. Mēs varētu arī līdz ar to pieprasīt, lai Lielbritānija uzņems kaut kādas saistības attiecībā uz settled status. Um, the, uh, issues, the, I, I the... Tāpat arī ir eh, tādi cilvēki, kas eh, dodas uz dalībvalstīm, pēc tam atgriežas. Mums ir arī eh, tiesas lieta par Nīderlandes pilsonī, kas dzīvoja kādu laiku Lielbritānijā, pēc tam atgriezās Nīderlandē. Mums ir jāiekļauj arī šādi gadījumi. Zambrāno gadījums, kur ir britu mm, bērns ar mm, vecākiem, kas nav Eiropas Savienības pilsoņi, uh, Mm, vajadzētu padomāt par eh, šādiem vecākiem, kuru tiesības netiek nodrošinātas. Eh, bieži vien viņu situācija tikai pasliktināsies pēc Brexita. Tieši tāpēc vajadzētu nodrošināt, lai visi šie gadījumi tiek iekļauti. Šeit atgriežos pie Džudas teiktā par pilsonību saistībā ar balsošanas tiesībām un to cilvēktiesībām, kas jau ir ievēlēti. Šķiet, ka šis jautājums ir jāskata no visām pusēm. Ir jādomā par to, ka pilsonība varētu saglabāties pat pēc Lielbritānijas izstāšanās. Es gribētu arī aicināt parlamentu padomāt, vai ir kādi tiesība akti par Lielbritānijas pilsoņiem divos scenārijos pirmkārtām. Uh, viņiem tiek garantētas tiesības uz brīvu pārvietošanos, ja viņi ir rezidenti Brexita dienā. Protams, to visu būs sarežģīti risināt, ja nebūs konkrētu tiesību aktu, ja vien netiks iekļauti konkrēti noteikumi izstāšanās nolīgumā. Ar varbūt pat ar to nepietiks. Beigās vajadzēs pieņemt tomēr iekšējus Eiropas Savienības tiesību aktus, un sliktākais uh, scenārijs, ja netiks panākta nekāda vienošanās. Šķiet, uh, Eiropas Savienībā vajadzētu rīkoties vienpusēji, lai aizsargātu Britu pilsoņus Eiropas Savienībā. Protams, ka tas viss iekrīt tādā sliktā laikā. Jums uh, ir paredzētas vēlēšanas mm, tieši Brexita dienā. Mm, varbūt vajadzētu padomāt par ārkārtas rīcību. Tas attiecas ne tikai uz pilsonības jautājumiem, arī uz pilnīgi visu citu. Mums vajadzētu paskatīties, kā Eiropas parlaments varētu straujāk rīkoties, un arī citām institūcijām vajadzētu straujāk rīkoties, lai šos jautājumus atrisinātu 19. gada aprīlī. Nevajadzētu atstāt tos visus ievēlkamies vēl uz mēnešiem, kas varētu radīt daudz problēmu pilsoņiem abās pusēs. Un Otra rezerve ir nodrošināta atsevišķu līgumu, kas uh, ne, nebūtu sastāvdaļa no izstāšanās nolīguma, bet kurā būtu runa tikai par pilsoņtiesībām. Bet uh, domāju, ka kaut kas noteikti ir jāiekļauj darba kārtībā, ja gadījumā netiktu panākta nekāda vienošanās, un šķiet, ka parlaments ir gatavs to darīt. Paldies! Thank you very much, uh, Stephen. Paldies, Stīven! Ķeramies uzreiz pie deputātu jautājumiem. Sāksim ar Mārtīnu, tad Džīna, Katrīna. Mm. Džūdai varbūt vēl kas ir sakāms. With Martina Anderson, please. Martina Andersone, lūdzu. Paldies, Klod, paldies priekšsēdētājiem un visiem. Paldies par prezentācijām. Nu, es pati, piemēram, mainīju savu lidojumu, lai piedalītos šajā sanāksmē pēcpusdienā. Nu, un es ceru, ka citi deputāti tiks mudināti tik tiešām mājaslapu apmeklēt, iepazīties ar uh, visiem komentāriem. Nu, varbūt man tāds vispārīgs dabas komentārs, kas cerams atspoguļos vismaz daļu no jūs teiktā. Es kopā ar Bārbaru Spinelli ļoti cieši darbojos GUE, NGL, Brexit jautājumos. Un nu, mēs Gabijai Simersai ziņosim par dzirdēto. Viņi ir Brexit vadības grupā. Lieliski, ka Roberto ir kopā ar mums. Un es domāju, ka Roberto jau tikpat skaidri kā mēs būs dzirdējis, ka, lai kas arī neparādās kopīgajā ziņojumā un eh, progresā, ja, ja vēlamies to tā saukt, Pilnīgi noteikti ir plaša neapmierinātība arī ar kopējo ziņojumu un eh, to, cik adekvāti tas atspoguļo situāciju, kas ir neskaidra un divdomīga. Tas ir jāsadzird Brexit vadības grupai un eh, parlamentam kopumā, un turklāt šim vēstījumam jābūt ļoti skaļam un skaidram. Netiek nodrošināta nepieciešamā aizsardzība iedzīvotāju tiesībām. Mēs visi zinām, ka iedzīvotāju tiesības nav nekāda koncesija, tām ir jābūt garantētām. Garantijas ir jāievēro trim miljoniem apvienotajā karalistē, pusotram miljonam Eiropas Savienībā. Un arī tiem, kas ir Ziemeļīrijas iedzīvotāji, 1,8 miljoni, vai nu īri, vai briti. Kā jau teica Estere, ir visdažādākās grūtības, kas ir uh, saistītas ar iespējamo robežas atgriešanos Ziemeļīrijā. Parlamenta rezolūcijā par to ir runāts, par to, ka uh, robežu situācija nekļūtu uh, stingrāka, formālāka. Uh, varbūt citām dalībvalstīm nav tik labi zināma lielās piekdienas vienošanās un ko tā nozīmē. Es aicinātu ar to visu iepazīties sīkāk. Ir un ir par iedzīvotāju tiesībām arī Ziemeļīrijā tās ir tikpat būtiskas, tāpēc tiek tiešām es aicinātu par to domāt, tad, kad jūs runājat par Eiropas Savienības iedzīvotājiem, kas ir jāaizsargā. Uh, šeit ir runa arī par Ziemeļīrijas iedzīvotājiem - 1,8 miljoni. Lūk, viņu tiesības balsot, viņu tiesības uz īrijas pasi, citas starpā. Nu, un šeit ir um, grūtības, kas ir sasaistījāmas ar kopīgo ziņojumu, jo kopīgajā ziņojumā nav skaidrības līdz galam. Pēdējie runātāji arī uz to atsaucās, proti Vienotais tirgus, muitas savienība, eh, tiek runāts par to, ka uz robežas nebūs pārbaužu, nebūs fiziskas eh, infrastruktūras. Eh, nu, tā kā ir runāts par īrijas situāciju. Bet es domāju, ka kāda lieta, kas jāpaturprātā Brexit vadības grupai, sarunu vedējiem un Barņē kā galvenajiem sarunu vedējiem, nu, diemžēl neviens nepazīst Brītus labāk kā mēs Ziemeļīrijā. Un neviens viņus nepasīs labāk, ja runa ir par sarunu vešanas taktiku. Viņi vēl pavisam nesen ir parādījuši savu īsto dabu. Uh, nesen Davids Deivis ir izteicies, ka lūk, tas viss jau nav nemaz akmenī cirsts un ka viss vēl var mainīties. Un ka pārējais laikā Eiropas Savienības akī neatieksies uz tiem, kas iebrauks to brīdi Brīti vēlas saprast, lūk, kādas tad ir jūsu pašas zemākās prasības, lai ķertos tieši klāt sarunām par eh, vēl zemākām prasībām no jūsu puses. Un šobrīd nav vispār nekas teikts par eh, Ziemeļīrijas iedzīvotāju tiesībām. Tās ir tiesības, tā nav kaut kāda piekāpšanās, un mums ir jāizstāv pilnīgi visi iedzīvotāji Eiropas Savienībā. Un es domāju, ka mēs jau darām visu pēc labākās sirdsapziņas bet eh, jums visiem pie prezidija galda ir savi pienākumi. Lobēt, izdarīt spiedienu, izsakot uh, visam notiekošajam un arī tam, kā balso jūsu valstu deputāti, jo gal galā tas ir vienīgais veids, kā jūs varat izdarīt spiedienu uz savas valsts deputātiem un arī citu valstu deputātiem, lai viņi balsotu tā, ka mēs galu galā panāktu aizsardzību iedzīvotājiem, jo citādi viņi varbūt balsos saskaņā ar tādas valdības pārliecību, kas varbūt uh, neatbalsta jūsu viedokli par nepieciešamo aizsardzības līmeni. Un mēs visi, kā deputāti, nebūtu šeit, ja mums nebūtu bijis tādas iespējas. Un šī ir lieliski iespēja strādāt un aizsargāt iedzīvotāju intereses. Tāpēc es tik tiešām aicinātu izdarīt nepieciešamu spiedienu uz visiem deputātiem, lai panāktu vēlamo. Nu, tā kā iespējams, ka ir deputāti, kas nebalso saskaņā ar to, ko mēs vēlamies panākt, bet, piemēram, balstoties uz grupas nostāju vai viņu pārstāvētās valsts valdības nostāju. Nu, tik tiešām ir vērts izcelt šādus deputātus, šādus nekorektus balsojumus, izdarīt spiedienu. Uh, lietas var mainīt ar aktīvu lobēšanu, jo deputāti zina, ka iedzīvotāji mūsu valstīs mūs vēro. Tādējādi var panākt sev vēlamos balsojumus, un es tāpēc mudinu jūs turpināt iesākt to, un paldies priekšādātājiem par iespēju izteikties ilgāk nekā man atvēlēts. Priekšādātājs laipni norāda, ka jā, lūk, nemaz nav mēģinājis pārtraukt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 Un gribu norādīt eh, kolēģiem un runātājiem, ka ļoti daudz deputāti šodien ir mainījuši plānus. Nereti ceturtdienas pēcpusdiena ir tas brīdis, kad deputāti pamet Briseli un daudz no viņiem ir mainījuši plānus, lai būtu šeit. Džina Lamberti nākamā, lūdzu. Paldies, es arī gribu teikt paldies runātājiem šo pēcpusdienu jūs eh, izcēlāt eh, jautājumus, kas tik tiešām ir pārbaudīšanas vērti. ir lietas, kam mums jāpievērš lielāka uzmanība, lai nodrošinātu iespējami labāku tiesību aizsardzību. Es esmu nodarbinātības un uh, Libi komiteju pārstāve, un šajās komitejās nereti mums ir uh, jāstrādā ar jautājumiem, kas skar trešo valstu valsts piedarīgos, un es esmu ārkārtīgi nobežījusies par šo šķiet pieņēmumu no komisijas, kas ir kā darbojas dalībvalstu vārdā, proti, ka tas būs tas ceļš, kas ejams uh, apvienotās karalists iedzīvotājiem, kur šobrīd izmanto brīvas pārvietošanās tiesības Eiropas Savienībā un apvienotajā karalistē. Tā ir valsts, kur es pārstāvu, ļoti lepni pārstāvu Londonu. Jo man liekas, ka Londonā tomēr ir zināms veselais saprāts vērojams. Man tiešām iepriecina Londonas mēra eh, darbība un izteikumi attiecībā uz Brexit. Mm, par centieniem saglabāt tiesības nākotnē. Man jautājums. Varbūt jūs no savas pieredzes ar pārējām 27 dalībvalstīm. Uh, cik uh, lielā mērā ir vienota saskaņota reakcija, cik lielā mērā valdības jūsos ieklausās. Pilnībā piekrītam, ko teica Mārtiņa par darbu, kas ir jāveic šajā parlamentā. Un ka runa jau nav tikai par apvienoto karalisti, ir jādarbojas ar visām nacionālajām uh, valdībām un parlamentiem. Lūk, kāda tad ir nacionālā nostāja par saglabājumajām tiesībām un kas notiks ar pārvietošanās tiesībām nākotnē, jo mēs to sasaistām ar trešo valstu valsts viedrīgo tiesībām. Un tad nu, vismaz mūsu komitejā mums nav saskaņotas eh, politikas, mums ir tādi sadrumstaloti gabali. Piemēram, jūs šobrīd dzīvojat Spānijā, gribat pārcelties uz Franciju, sākt jaunu darbu. Nu, zaļās, zilās kartes faktiski netiek īpaši izmantotas eh, dalību valstīs. To, kad mēs it kā cenšamies eh, tā nedaudz paslaucīt zem paklājiem. Bet, lūk, dalībvalsts īpaši neizmanto zilās kartes. Ir dažādas tiesības, kādas ir trešo valstu valsts piedarīgiem par ģimenes apvienošanu, pieeju apmācībai un citām lietām, pašnodarbinātības nosacījumi, dažādās dalībvalstīs dažādi nosacījumi, tāpat arī kā trešā valstu valsts piedarīgi ir pašnodarbinātie, var ierasties un uzturēties valstī, jāpierāda pietiekami līdzekļi, cita starpā ļoti daudz elementu. Uh, Kāda ir tā reakcija, ko saņemat? Kāda ir tā atbilde? Un vai jūsuprāt 27 Eiropas Savienības dalību valstis tik tiešām strādā vienoti? Ir viegli būt vienotiem, eh, kad eh, runājat ar apvienoto karalisti, bet vai pastāv šāda vienotība 27 savstarpējās attiecībās par apvienotās karalists iedzīvotāju tiesībām Eiropas Savienībā arī pēc Brexit? Un ja šādas vienotības nav, Nu, tad varbūt ir kaut kas pieminojams darāmo darbu sarakstam, kas izkristalizēsies šīs sanāksmes gaitā. Nu, es citos apstākļos vairāk runātu ar apvienotās karalists valdību, bet man interesē arī 27 pārējie. Lūk, paldies Džīna. Roberto ir jādodas prom. viņam ir daudz citu pienākumu, bet viņam ir arī kas sakāms. Katrinu Birderi gribu uzklausīt, viņa ir ārkārtīgi aktīva šai ziņā. Un tad Džūda varētu vēlreiz izteikties. Nu, lūk, Roberto, pavisam īsi, viņam tad, diemžēl, būs jādodas, un tad pēc tam Katrīna. Jā, paldies. Man jāsaka jums visiem un runātājiem. Uh, tiešām ārkārtīgi vērtīgi komentāri. Gribu uzturēt sakarus ar jums visiem, lai mēs varētu turpināt darbu, strādāt pie juridiskā teksta un rūpīgāk pārdomāt atsevišķas idejas, papētīt tās sīkāk. Pāris komentāru. Nu, kā es jau teicu, mēs daudz uzmanības pievēršam šādas neatkarīgas iestādes izveidošanai, lai uzraucītu tiesību situāciju. Tas tiešām ir uh, mūsu radarā ietverts. Un mēs domājam par visiem scenārijiem. Taisnība. Tas ir viens no ceļiem, par ko domāt. Un četras brīvības iet roku rokā. Un ir jādomā par to, kā brīvu pārvietošanās skar arī citas valstis. Nu, mēs jau parlamentā vienmēr esam par to, ka ir jāsaglabā nostāja. Un, eh, kad situācija mainās, varbūt nostāja ir jāpielāgo. Uh, ir jānodrošina līdzsvars starp pienākumiem un tiesībām, jo tuvākas ir tiesības pienākumiem, jo labāk, ar, protams, ar nosacījumiem. Tas ļoti cieši sasaucas ar jūsu minētajiem jautājumiem, un mēs, protams, par to domāsim. Pat ja tas šobrīd neparādās pašreizajā apvienotās karalistes um, nostājā. Paldies, Roberto! Es zinu, ka tu uzturēsi sakaras ar šodien uh, uzklausītajiem runātājiem. Paldies par to, Katrīne vārds. Liels paldies visiem ekspertiem, kuri pie mums bija ieradušies. Arī pateicos vadības komitejas locekļiem. Ir uh, Katra no tām dienām, kas pagājusi kopš lēmumu par Brexitu, ir bijusi mums mokoša. Nu, var teikt, ka Britu pilsoņi jau nepiedara pat viņu premjerministrei, kura liedz uh, tiesības vēlreiz balsot par šiem jautājumiem un valdība arī neapzinās, kāda ir reālā situācija, to nenovērtē. Un, lai arī tas bija ļoti grūti, mēs tomēr esam ieradušies uz šo sanāksmi, jo pilsoņi mūs ir ievēlējuši šeit parlamentā. Bet šeit nav neviena konservatīvā vai juki pārstāvja. Ja. Bet nu, tas arī ne, viņi arī nebūtu varējuši dot nekādu ieguldījumu šajās debatēs, bet nu, tomēr viņiem būtu jākaunās. Es nešaubos, ka es pilsoņi apvienotā karalistē jūtas neaizsargāti un arī uh, apvienotās karalists pilsoņi Eiropas saimnībā, un viņi rēķinās ar mūsu atbalstu. Ir virkne neatrisinām jautājumu, bet mums ir jānodrošina, ka sarunu vedēji nepārkāpja sarkanās līnijas, un mēs neparakstīsim, neapstiprināsim šo līgumu, līdz eh, nebūs tas viss skaidri atrisināts. Mēs tādu uh, miglainu darījumu nepieņemsim, jo tagad pastāv daudz neskaidrību. Mums ir jābūt tiesiskai skaidrībai, tas ir nepieciešams cilvēkiem, uh, juristiem, un ne jau tādēļ, ka parlaments grib kādam sarežģīt dzīvi, ne, mēs pildām savu pienākumu, mēs uh, iestājamies par tiesībām, par to, lai tās reāli tiktu īstenotas abās uh, pusēs. Man ir jautājums juristiem. Šīs uh, pārējais noteikumi paredz, ka apvienotai karalistē jāpārņem visi akī, ēst tiesību akti un politika, un vai tas būtu legāli, ja apvienotā karaliste ieviestu uh, Eh, reģistrācijas sistēmu, ko varēja, protams, izdarīt jau pirms eh, daudziem gadiem attiecībā uz ES pilsoņiem e, apvienotajā karalistē. Un eh, vai e, Eiropas Savienības tiesai būs loma pēc piedāvātajiem pieciem gadiem un ir jābūt iestādē, kas raugās uz to, lai šis līgums tiktu atbilstoši īstenots, nepietiek tikai parakstīt uh, līgumu, bet ir pilnīgi jānodrošina, ka turpmākās valdības neko nevar pēc tam sagrozīt. Un ir jābūt deklaratīvai reģistrācijas sistēmai, uh, deklarējot pastāvošās tiesības. Ar, uz to mums jāuzstāj. Pieteikumam jābūt vienkāršām, digitālām un par brīvu, jo pilsonība nav atkarīga no makabiezuma. Tāpat jāiekļauj grupas, kas nevar aizpildīt digitālo pieteikumu vai nu eh, fizisku ierobežojumu dēļ, vai valodas eh, neprasmes dēļ, vai eh, attiecībā uz bērniem, aprūpētājiem un citām grupām. Tāpat viss šīs regulējums jāattiecina uz turpmākiem partneriem vai laulātajiem jo šīs uh, situācija ietekmē arī jaunākās paaudzes, kuras pēc uh, laulības šķiršanas uh, vēlas vēlreiz stāties laulībā, un uh, visam ir uh, jātiek atrisinātam. Thank you, and thank you for your work on this um, subject. There's a... Paldies, Katrīna, par jūsu veikumu šajā jautājumā. Jūs tiešām ļoti aktīvi strādājat, un nu, tas jau arī nav noslēpums nevienam. Džūda. Bet Renāte vēlējās tomēr arī teikt kaut ko nodarbinātības komitejas vārdā. Un tad Džūda uh, varēs uzdot pēdējo jautājumu. Nu, Mūsu uzklausīšana ir bijusi ļoti interesanta arī iepriekšējā, bet uh, patiesā situācija ir tāda, ka uh, Eiropā valda satraukums. Nesen atgriezos uh, no komandējumi Čīlē, un uh, man blakus lidmašīnā sēdēja Britu pāris, kas dzīvo Spānijā, un viņiem absolūti nebija nekādas skaidrības ne par pensijām, veselības apdrošināšanu un citiem saistītiem jautājumiem. Mēs vairāk kārt jau esam teikuši apvienotās karalistes valdībai nerūpē apvienotās karalistes pilsoņi vai es pilsoņi, bet man jāsaka, ka Es dzirdu stāstus, uh, uzklausu sūdzības, kas liecina par to, ka arī citas valdības īpaši nerūpējas par apvienoto karalists pilsoņu tiesību aizsardzību. Un uh, no Eiropas Savienībā ir tāda situācija, kāpēc cilvēki um, bija tikai nu, savā apvienotās karalists pilsonībā, jo tā jau bija arī Eiropas Savienības pilsonība. Un tagad viņiem ir jātaisnojas, kāpēc tas tā ir, kāpēc viņi sūta savus bērnus šajā skolā un, un tā tālāk. Tā kā sarež, situācija ir tiešām sarežģīta. Un mums ir, uh, nu, šai parlamentā jāsaglabā spiediens uz sarunu vedējiem jo mēs tiešām esam nobažījušies parlamentā par to, ka drīz varētu pienākt brīdis, kad runās tikai par naudu un pilsoņi tiks nostumti malā. Nu, ir bijis iespējams daudz ko panākt, daudzu interesēs, bet mums ir jādomā arī par citiem. Mēs nevaram viņus atstāt nomārtā. Uh, Eh, šo cilvēku dzīve tiks pilnīgi sagrauta un viņi pie tā paši nemaz nav vainīgi tikai tādēļ, ka Eiropas Savienības robežas pēkšņi kaut kā mainīsies. Es ļoti arī vēlos pateikties visiem runātājiem, kur uzstājās šodien. Tas bija izcils prezentācijas spīdošas. Un uh, Mēs arī aicinām uh, kā deputāti, lai jūs turpināt uh, pie mums vērsties, izdarīt spiedienu, bet man ir jautājums. Uh, bija viena iedzīvotāja kategorija, par ko ļoti maz tika runāts. Tātad studenti, kuri joprojām studē apvienotajā karalistē vai vēlas doties turp studēt. Nu, par studentiem man radās iespējas, ka Protams, apvienotās karalists pilsoņus labprāt uh, gaidīs visās universitātēs Eiropas kontinentā, bet neesmu pārliecināta par pretējo virzienu. Nu jā, šis jautājums uh, tika pacelts iepriekš, bet ne šajā daļā. Un tagad vārds Džūdai. Paldies uh, par iespēju otrais uzstāties. Gribu atbalstīt Jonatanu Porteru teikto. Uh, par potenciālām izmaiņām apvienotās karalists nostājā. Daudz no mums cīnās par to, lai mainītu apvienotās karalists valdības nostāju. Un daudzas no šiem sarkanām līnijām ir nesavienojamas ar ministru paziņojumiem par to, ko viņi vēlas panākt. Tā kā es uh, domāju, ka man aizdomas, ka varētu mainīties nostāja, un es ceru, ka tā būs jauna valdība ar citu politisko nokrāsu, bet katrā ziņā nostājas ir jāmaina. Un mēs cīnāmies apvienotās karalists pusē par šīm pārmaiņām, par uh, mazāk uh, slikto Brexita modeli palikšanu vienotā tirgu un muitas savienībā Es eh, domāju, nu, ir daudz, eh, nav deputāti, kuri nav no apvienotās karalists, jo, nu, cilvēkiem bija jādodas eh, uz vēlēšana apgabaliem, jāpagūst uz lidmašīnām, bet no es 27 puses es gribētu jautāt, vai ir paredzēts arī mainīt Eiropas Savienības projektu un bija pārsteigums, ka decembra uh, nolīgumā bija paredzēta prasība apvienotās karalistas pilsoņiem, kas dzīvo pārējā Eiropas Savienībā, ir jāreģistrējas. Agrāk tas netika prasīts. Tālāk es te uh, no arotbiedrību kustības un uh, virzību uz sociālo Eiropu, vai ir kādi pamat nosacījumi pār, eh, tiek apšaubīti tagad pēc Brexita Eiropas Savienības modelī, jo apvienotajā karalistē mēs iestājāmies par šīm ciešajām saiknēm, lai tās saglabātos, bet uh, no otras puses tiek apšaubītas pamatvērtības, par ko mēs tā iestājamies. Mm, nu, tāda gandrīz uh, nemanāmā veidā šāda virzība ir, man tāda sajūta, un es gribētu zināt, kas konkrēti notiek. Paldies, Čūda. Barbara, vai jūs vēlaties vēl ko teikt? Jā, tik vienu minūti vēlos norādīt. Judītes teiktais. Uh, ļoti būtisks. Tas ir uh, svarīgs jautājums. Es nevēlos, lai Eiropas Savienība izmantotu šo iespēju un pieņemtu stingrākus ierobežojošākus likumus Eiropas Savienībā. Par to jau es runāju savā ievadrunā. Es dom, runāju par šo pastāvīgā iedzīvotāju statusu apvien ES un par uh, brīvu pārvietošanos uh, uh, Eiropas Savienībā attiecībā uz apvienotās karalistas pilsoņiem, jo šādas prasības tad būtu pretrunā ar ēst tiesību normām. Jā, esmu Barbara Spinelli fans. Nu tiešām tā tas ir. No nu, mums vēl pusstunda. Jūs varat uh, komentēt, uzdot jautājumus, ir redzams, cik jūs ļoti labi esat informēti. Nu, lūdzu, runājiet par galvenajiem punktiem. Paldies, Klauda. Es vēlējos vienkārši piebilst, ka neparādīju pēdējo slaidu, un uh, tā bija rekomendācija redakcijai. Un īsnībā tas sasaucās ar Spinelli kundzes teikto. Visi tie, kuriem ir tiesības uz uzturēšanos saskaņā ar Eiropas tiesībām un nesakot uh, saskaņā ar kūru likumu tā tālāk, un, nu, tas vienkārši grauta Eiropas Savienības tiesības. Esmu sagatavojis šīs rekomendācijas, cerams, ka Brexit vadības grupa tās izmantos. Hībners kundze jautāja par studentiem. Viņi ir kopīgajā līgumā. Tātad eh, viņi ir iekļauti aptvērumā, bet eh, te ir runa par šo personīgo aptvērumu 3a pāns, kur tiek minēts, ka tie, kas ir iekļauti 71c pāntā, ir iekļauti. Un te, protams, ir atsauce arī uz visaptvarošo slimības apdrošināšanu. Šeit valdība varētu uh, likt ievērot solījumu. Tātad mēs šeit nepaļaujamies uz uh, visaptverošo veselības apdrošināšanu, bet tad mēs varam norādīt, ka īstenībā tas ir iekļauts vispārējā nolīkumā, un tas ir vajadzīgs, lai izmantotu līguma tiesības. Es domāju, ka mums vajadzētu panākt, lai Lielbritānija to visu uzliek uz papīra, un ka tā ir daļa no, sastād, no, līgu, no sastādītā līguma, jo ļoti daudz cilvēki šeit netiks ietverti, tie ir uh, aprūpētāji, vecāki un tā tālāk. Uh, Tik uzdots arī jautājums par reģistrēšanu. Es domāju, ka varbūt kāds cits uz to varētu atbildēt. Kā norādījis Tīvs Piers, reģistrēšana kā tāda kopumā ir atļauta. Bet eh, tad ir jautājums, vai. Vai šeit nav paredzēts arī tiesības izmantot atvaļinājumu? once. I'm really maybe, sorry. Maybe now is just a good time to say what, what connection is going to be made. Straight after this meeting, and I'll say this now in, in relation to the. Es domāju, pēc šīs tikšanās mēs eh, varētu uh, sazināties arī ar pārējām organizācijām, kas šeit ir pārstāvētas. Pēc tam būs arī Brexita vadības grupa. Tā tika atcelta dažādu ceļošanas problēmu dēļ, cilvēki nevarēja ierasties, tā tika atcelta, bet tajā sanāksmē mēs eh, gribējām organizēt uzklausīšanu. Varbūt mēs varētu sazināties ar šiem galveniem cilvēkiem, lai viņi informētu Brexit vadības grupu. Vēlējos vienkārši norādīt, ka vēlāk mēs to visu uzrakstīsim daudz konkrētāk, un jūs varēsiet nodot uh, savus viedokļus vadības grupai. Gvaltierī kungs arī ir iesaistīts. Mēs trīs komitejas mēģinājām šo procesu padarīt vienkāršāku. Varbūt jūs varat nodot šos slaidus arī Brexita vadības grupai. Šī sanāksme ir paredzēta mm, Strasbūrā nākamnedēļ. Tas attiecas uz visiem runātājiem. Ņemiet lūdzu to vērā. Tas viss tiks padarīts eh, formāls. Tas attiecas arī uz Mārītu un pārējiem mm, runātājiem. Nākamais Estere, vai jūs vēlējāties atbildēt? Paldies, priekšādētāji. Es domāju, ka Džuditas Skitons Dārlingas analīze ir simtprocentīgi pareiza. Dažas dalībvalstis uzskata, ka no Brexita mēs varam mācīties, ka mums ir vajadzīgs mazāk Eiropas nekā vairāk Eiropas, un to var tā brīvi interpretēt, ka mums ir vajadzīgs mazāk tiesību, lai aizsargātu strādniekus nekā vairāk un, protams, ka tas ir absolūti nepareizi. Nu jā, jūs varat man pārmest, ka kā no arotbiedrības es noteikti kaut ko tādu teikšu, bet man ir arī analīze. 2004. gadā trīs valstis atvēra savas robežas bez jau kādiem ierobežojumiem - Īrija, Lielbritānija un Zviedrija. Lielā atšķirība starp Zviedriju, Lielbritāniju un Īriju ir tāda, ka Zviedrija un Īrija bija pieņēmušas likumus, kas aizsargāja nozaru uh, darba koplīgumus un tika minēts, piemēram, ja jūs strādājat celtniecībā, pat ja jūs uh, gribat maksāt mazāk par darbu, jūs to nedrīkstat darīt. Lielbritānijā nekā tam līdzīga nebija. Tas nozīmē, ka strādnieki īrijā un Zviedrijā uh, nebaidījās tik ļoti no mm, brīvas pārvietošanās, kā strādnieki Lielbritānijā. No tā var mācīties, ka mm, brīva pārvietošanās nav nekāds apdraudējums, ja jūs uh, nodrošināties pret eksploatāciju. Ja šāda nosacījuma nav, tad uh, nevajadzētu būt nekādam pārsteigumam, ka strādnieki no tā baidās. Un uh, tieši tas arī notika. Tieši tāpēc arī mēs vēlamies šo brīvo pārvietošanos, bet tikai tādā gadījumā, ja nav eksploatācijas. Bija ļoti daudz interesantu jautājumu, bet man visbūtiskākais bija par to, ko domā strādnieki pārējā Eiropā. Tātad, ko viņi domā par Brexita vienošanos. Jūs varētu būt pārsteigti, cik bieži šis jautājums eh, parādās mm, teiksim, pie pusdienu galda, kur sasēž strādnieki, viņi iespējams vairāk interesējas par mm, politiku nekā politiķi. Lielbritānija nekur nepazudīs pēc Brexita. Viņi vēl ar vienu būs Eiropā, un tā ir ļoti liela valsts, kas ir integrēta piegādes ķēdēs. Premjeras um, izteikumi par, no, par dažādiem nosacījumiem attiecībā uz uh, darba tiesībām, vidi un tā tālāk uh, strādniekiem ir saprotami. Tātad šeit nav runa par diskusijām, kur Lielbritānija varētu kaut ko izvēlēties. Strādniekiem Eiropā ir jābūt pārliecinātiem, ka tiks piedāvāt vienādi noteikumi visiem. Nedrīkstētu būt tā, ka viņi pēc tam saskaras ar to, ka Lielbritānija gūst piekļuvi vienotajam tirgum, bet viņiem nav jāievēro mm, strādnieku tiesības, darba standārti, fiskālie standārti un tā tālāk. Es domāju, ka tieši tāpēc ir ļoti svarīgi sagatavot skaidrus paziņojumus, bet eh, tie nedrīkst būt tikai paziņojumi. Mums ir mm, jāiedzīnas arī detaļās, tajā, kas patiešām notiks. Uzskatu, ka strādniekus patiešām uztrauc uh, šis galīgais vienošanās projekts. Jūlija. Es vēlējos tikai komentēt izteikumu. Ka mēs visi esam atkarīgi no šī lielā satraukuma, no neskaidrības, kas valda sabiedrībā. Un uh, interesanti, ka mēs visi sakām vienu un to pašu, vienalga no kura leņķa mēs skatītos uz šo jautājumu. Tas ļoti ietekmē individus un viņu darbu. Šonadēļ kāda uzņēmuma vadītājs, un runa ir par ļoti lielu uzņēmumu, vēlējās doties atpakaļ uz Eiropu un gribēja zināt, ko tas nozīmēs viņa ģimeni, ģimenē Lielbritānijā. Tas ietekmē ļoti daudz dažādu cilvēku, daudzās un dažādās vietās, daudzos un dažādos aspektos. Tieši tāpēc mm, to visu vajadzētu labāk skaidrot un vajadzētu ātrāk atrisināt Britu pilsoņu tiesības. Šis jautājums ir izšķirošs. Otrais, ko es gribēju minēt, Es e, patiešām ticu, ka iešaid viens Lielbritānijā dara visu, kas ir tās spēkos, lai šī reģistrēšanās sistēma būtu pēc iespējas vienkāršāka, un es jau to teicu iepriekš. Bet uh, cilvēki noteikti būs pārsteigti, ka te ir runa par novatoriskiem risinājumiem. Netiek izmantota kaut kāda veca sistēma, ko varētu pielāgot. Viņi mēģina izveidot kaut ko jaunu, kas būtu ārkārtīgi vienkāršs, un tāpat arī viņi mēģina uh, darīt visu, lai tie, kas atrodas sarešķītā situācijā un kuriem būtu grūti piekļūt eh, sistēmai bez atbalsta, mm, varētu tomēr to izdarīt. Es eh, ceru, ka cilvēki tomēr būs apmierināti, kad viņi beidzot šo sistēmu ieraudzīs. Paldies, Džūlija, tagad Jonatans. Paldies. Varbūt ir kaut kas tāds, par ko man vajadzētu runāt. Nu, jūs varat runāt, par ko jūs gribat. Mēs noteikti ieliksim jūsu prezentāciju arī mājaslapā. Mums nav vairs atlicis daudz laika, bet eh, varbūt jums šķita, ka kaut kas bija īpaši interesants. Tāpat arī skaidrs, ka jūs noteikti vēlēsieties sazināties ar Brexita vadības grupu. Es eh, pilnībā atbalstu Džūlijas tikko teikto, ka Eh, tas ļoti slikti ietekmēs gan ģimenes, gan individus, gan arī uzņēmumus. Un eh, ļoti svarīgi ir to visu pabeigt. Un tas ir jāizveido tā, lai šīs administratīvās izmaiņas mm, būtu pietiekami spēcīgas un labas, lai tās izturētu Brexitu. Ja uh, Džulijai taisnība, iekšļietu ministrija patiešām dara visu, lai šī sistēma būtu vienkārša, bet eh, tas vēl ir jāpaveic. Savā prezentācijā un daudz citi arī par to runāja, ka ir vajadzīga neatkarīga uzraudzības iestādē ar reālām pilnvarām, un tas ļautu izvairīties no tā, ka īstenošana nenotiek pietiekami labi. Citi arī runāja par to, ka Brexits tiek izmantots kā atkāpšanās no tiesībām uz brīvu pārvietošanos. No savas puses es to tā neustveru, bet man ir radies iespējas, ka gan ekonomiskā, gan politiskā ziņā viens no pozitīvajiem Brexit aspektiem ir tas, ka tas ir uh, saliedējis ES 27 valstis, proti, ka mm, tiesības uz brīvu pārvietošanos ir uh, nenodalāmas no pārējām brīvībām, un tam ir ļoti liela vērtība. Es eh, domāju, ka Eiropas Savienībai patiešām ir eh, jārisina mm, norīkoto darbinieku direktīva un jādomā par tādām lietām kā lavāla. Tāpat arī es uzskatu, ka ir arī kāda šaura joma, kur Brexits ir uzlabojis politiskās debates Lielbritānijā. Un proti var pamanīt, ka aptaujās migrācijas nepopularitāte ir kritusies. Es domāju, ka cilvēki Lielbritānijā tagad ir sapratuši, ko var iegūt no migrācijas politikas. Un jo īpaši Viņi atceras eh, šos solījumus par to, ka viņi izstāsies un par to nekas nebūs. Tāpat ir skaidrs, ka mēs nevaram atlasīt tos uh, Eiropas Savienības likumus un institūcijas, kas mums patīk. Un tāpat arī mēs nevaram šeit uh, nošķirt imigrantus no cilvēkiem. Tātad mēs nevaram teikt, ka mēs nevēlamies brīvu pārvietošanos, mēs vienkārši gribam tos imigrantus, ko mēs gribam. Bet tad eh, šiem imigrantiem ir arī jāizvēlas mūs. Un tad eh, atklāsies, ka tie cilvēki, ko mēs gribam, medmāsas vai mūnieki vai profesori, negribēs braukt uz Lielbritāniju. Un tas jau tagad nodara ļoti lielu kaitējumu Lielbritānijas ekonomikai pat pirms Brexita. Uh, Beidzot, vairākums sabiedrībā to sāk saprast. Tie ir tie, kas, uh, mm, kas pieņēma šos solījumus, bet viņi pēc savas būtības nav rasisti un nav ksenofobi. Es uh, domāju, ka mums vajadzēs to visu turpināt, lai kādas būtu attiecības starp Eiropas Savienību un Lielbritāniju nākotnē. Paldies, un visbeidzot Stīvs Piers viens jautājums par reģistrācijas jautājumu. Un vai ir kas tāds, kas neļautu apvienotie karalistē to darīt, ja līdz Brexit tas vēl nebūtu izdarīts? Vispārīgs jautājums, vai ir uh, tāds uh, strūpceļš, vai sistēma ir apstājusies? Mans pieņēmums, skatoties uz piedāvāto tekstu, uh, ir tāds, ka tās opcijas, kas apvienotajā karalistē jau tagad ir saskaņā ar Eiropas Savienības tiesību aktiem, arī pēc tam būs vēl ar vienu pieejamas, jo pārējā ir ietvertas tiesību aktos ietvertās izvēles iespējas. Vai apvienotā karalista varētu sākt tagad kaut kādu opciju piemērot ar skatu pēc Brexit nākotnē? Un nu, tātad reģistrācija ir ietverta arī pēc Brexit scenārijā. Ja vien nav standstila klauzulas nolīgumā, nu tad šķiet, ka apvienotā karalista varēs ko tādu darīt. Es saprotu, ka standstila vai neregresijas klauzula būs būtisks jautājums turpmākajās attiecībās, ieskatām arī komisijas nostājotiecībā uz nodokļiem, nodarbinātību, vidas jautājumiem. Uh, Man bija arī tvīts šodien par šo lietu, ja jūs interesē detaļas, bet, nu, ja viņi netiks uzstāts uz to, ka vajag šādu klausulu, tad es domāju, ka šāds princips varētu arī neparādīties. Uz ko varētu uzstāt, ja reģistrātība tiktu īstenota, tad to būtu jāpakļauj dažādiem eh, drošības pasākumiem, kas saskaņā ar Eiropas Savienības akī īpaši datu aizsardzības jomā, un tas būtu absolūti skaidri jānorāda, ka standarti pastāv, tā lai nebūtu nekādu šaubu un strīdu lai kādam nebūtu tiesā jāiztērē vesela bagātība aizstāvot savas tiesības, ir skaidri jau no paša sākuma jānorāda, kādi ir ierobežojumi. Much, Steve. Um, th paldies, Steve! Gribu teikt paldies visiem komiteju locekļiem. Paldies personālam, kurš palīdzēja organizēt šo uzklausīšanu. Īpaši paldies visiem runātājiem. Viņu šeit ir atvedis viņu paveiktais darbs, un to mēs ārkārtīgi atzinīgi vērtējam. Un jādomā, kā mēs varam stiprināt sadarbību starp jums un Brexit vadības komiteju, kas bija viens no galvenajiem mērķiem šai uzklausīšanai. Nu, lūk, mēģināsim uzturēt tiešām ciešu saziņu starp dažādajām komitejām un arī ar jums. Es, protams, varētu teikt daudz un dažādu politisku izteikumu. Vakar bija Barņiekunga tikšanās ar visu komiteju vadītājiem un Ferhofstāda kungu. Mani pārsteidz diskusijas par to, kas tad notiks līdz oktobrim. Ir jāpārunā ārkārtīgi daudz lietu, un iedzīvotāju tiesības ir gandrīz vai tāda kā atlieka no pirmās stadijas Tiek runāts par visu. Mana komiteja ir iesaistīta pilnīgi visā, kas tiks pārunāts - datu aizsardzība, drošība, cita starpā, un visi jautājumi ir steidzami. Nu, tas ir satraucoši, jo daži no būtiskākajiem jautājumiem, kas satrauc visus, protams, ir iedzīvotāju tiesības, bet lieta tāda, ka mums sāk pietrūkt laika. Šodienas uzklausīšana bija apliecinājums tam, ka esam apņēmības pilni, apzināmies, ka laika daudz nav. Un, protams, atcerīgi vērtējam visu jūsu paveikto. Mums ir jādarbojas kopā, lai nodrošinātu nepieciešamos rezultātus līdz oktobrim un arī pēc tam. Neviens jau īsti nezina, kas galu galā notiks. Šī ir viena no tām uzklausīšanām ar īpašu pievienoto vērtību - trīs plusi. Lūk, tiešām uzturēsim sakarus, arī neformāli, dažādajās grupās. Tiešām liels paldies uh, deputātiem, kas aktīvi darbojas šajā jomā. Un esmu pārliecināts, ka būs vēl, vēl ļoti daudz formālu un neformālu kontaktu. Martā ir plānota rezolūcija, tas ir nākamais solis. Uh, Un laikam arī tot jau jautājumi kļūst tikai aktuālāki un steidzamāki. Tiešām liels paldies par šodienas pienesumu. To atzinīgi vērtē visas trīs komitejas. Paldies! Cerot, ka jūs visus drīz satikt. Paldies!